Okay. So good uh, afternoon. Labdien, kolēģi! Sāksim mūsu eklona sanāksmi. Kā jūs zināt, tad pirmais darbkārtības punkts ir darbkārtības pieņemšana. Uzskatīsim to par apstiprinātu. Man nav jums jāsniedz nekādi sanāksmes vadītāji paziņojumi, un man arī nav nekas ziņojums par iestāžu sarunām. Tātad uh, uzreiz pāriesim pie 4. un 5. darbkārtības punkta. Šeit mūsu referents ir Ludvigsson kungs no sociāldemokrāta grupas. Tā ir Eiropas parlamenta padomas direktīva par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei, ko ievieš regula, un arī Eiropas parlamenta un padomas regula, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu. Tas ir atzinums IMCO komitejai, kā jūs droši vien zināt, tad 2017. gada janvāri Eiropas komisija prezentē pasākumu paketi, kas ir vērsti uz pārrobežu pakalpojumu tirzniecību pār robežām. Pār Tas ir vienotā tirgus jautājums, un viens no jautājumiem ir Eiropas pakalpojuma e-kartes ieviešana. Tā ir pilnībā elektroniska procedūra, lai uzņēmumu, uzņēmumiem atvieglotu administratīvu formalitāšu nokārtošanu citās dalībvalstīs. Divi regulas projekti tika iesniegti no galvenās komitejas, lai norādītu komisijas priekšlikumu, un mēs tieši šo ieteikumu šo viedokli apspriedīsim. Referents izteiksies septiņas minūtes, tad katram ēnu referendumu četras minūtes, un ja būs laiks vēl, tad varēs izteikties pārējie runātāji katrs pa divām minūtēm. Vispirms došu vārdu Lotvikson kungam. Viņam laiks septiņas minūtes, viņš var sniegt ievadvārdus, eh, ievadrunu par šiem abiem punktiem darba kārtībai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsādātāja kungs. Nav nekādu šaubu, ka šodien ir tiešām nepieciešams veicināt Eiropas pakalpojumu tirgu attīstību, tirgus attīstību, un mums ir jāizmanto tas potenciāls, kas šobrīd ir vienotajā tirgu attiecībā uz pakalpojumiem. Tāpēc es atbalstu tos pasākums, kas ir vērsti uz brīvas pakalpojumu kustības veicināšanu vienotajā darba tirgu, bet tam ir jāiet roku rokā ar augstām patērētā aizsardzības prasībām un ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem visiem uzņēmumiem. Šis priekšlikums, lai ieviestu Eiropas pakalpojumu e-karti, ir. Uh, vērsts uz to, vismaz komisijas viedoklis tāds ir, lai atvieglotu pakalpojumu sniegšanu pār robežām. Un, piemēram, tādējādi būtu jābūt uh, vieglāk atvērt filiāli kādā citā dalībvalstī. Komisijas priekšlikums ir par regulu, kur ir runa par to, kāds būs šīs ēkarts, un otrs puses ir direktīvas priekšlikums, kas attiecas uz uh, procedūrām un piemērošanas variantiem. Uh, Komisija uzskata, ka e, tas dos e, pievienoto vērtību, ieviešot šo e-kārtu pakalpojumiem. Un kā jūs visi zināt, tad es e, neesmu gluži pārliecināts, ka tas tiešām tā ir. Lielā mērā piekrītu arī dažādu organizāciju, darba devēju, ārotbiedrību sniegtiem viedokliem, ka tātad tie ir tie, kas cietīs no šī priekšlikuma. Viņi kritizē to, uh, ka šis priekšlikums nesniedz pienācīgu piemēro, pievienoto vērtību. Es arī zinu, piemēram, ka apdrošināšanas sektoru pārstāvji uh, as ir kritizējuši noteikums, kas attiec uz apdrošināšanām. Šajā uh, komisijas priekšlikumā daudz no noteikumiem balstoties uz nepareiziem pieņēmumiem un uh, Eh, šie noteikumi radītu pārāk daudz izmaksas, neradot pievienoto vērtību. Es zinu, ka arī būvniecības jomā pastāv daudz bāžu, ka elektroniskās eh, pakalpojumu kartes ieviešana, nelegālais darbs un eh, viltus pašnodarbināto status tiktu veicināts. Un tāpēc es uzskatu, ka būtu daudz labāk, ja. Uh, mēs eh, šīs dažādās bāžas un eh, kritiku no sektoriem eh, uzklausītu un uztvert nopietni. Un komisijas priekšlikums runā par veselu virkni svarīgi jautājumi, piemēram, šeit runājot par pieteikumu uz pakalpojumu e-karti uzņemšanas valstī, tad šo karti var izsniegt arī tad, ja dalība valstī nav bijis pietiekami daudz laika, lai veiktu vajadzīgās pārbaudas. Uh, tā ir tāda kā noklusētā piekrišana, kas man šķiet problemātiska. Es domāju, ka tādējādi tiks atvērtas durvis ļaunprātīgai izmantošanai un pakalpojuma e-kārte eh, nevarēs tikt pienācīgi kontrolēta, kad tā tiks izsniegta. Es domāju, ka arī laika grafiks ir pārāk saspringts. Eh, līdz ar to dalību valstī, kurā iesniedz pieteikumu, nemaz nebūs iespēja rūpīgi pārbaudīt šo pieteikumu. Uh, Tam visam klāt nāk tas, ka neierobežotais kartes derīguma termiņš varētu radīt problēmas, jo uh, dati, kas jāsniedz piesakoties, varētu būt jau novecojuši. Un es domāju, ka pirms ieviest jaunu sistēmu vajadzētu padomāt par to, vai uh, tiek uh, sasniegts uh, vajadzīgais likumdošanas akta mērķis. Es uzskatu, ka, ja Mēs eh, vēlamies iesniegt jaunu uh, sistēmu šai pakalpojumu e-kartei. Sistēmai ir jābūt vienkāršai, skaidrai, paredzamai, lai varētu īstenot uh, likuma mērķi. Bet, manuprāt, komisijas priekšlikums ir pārāk sarežģīts un tajā ir pārāk daudz neskaidru jautājumu ļoti svarīgās jomās. Un tā, to visu sarežģīja vēl tas, ka uh, ir dažādi tehniski pasākumi, kas tiek minēti priekšlikumā, un tāpēc praksē tas labi nedarbosies. Un vēl es arī nonāku pie secinājuma, ka ir e, jāuzdod jautājums, vai komisijas priekšlikums patiešām e, dod pievienoto vērtību, vai tas drīzāk nebūs tā, ka tiks radītas papildus sarežģītas administratīvās struktūras, kuras praksē nemaz nebūs piemērotas un tāpēc arī nebūs pieprasījuma. Un tāpēc ir jānorāda arī uz to, ka šajā jomā jau ir vairāki instrumenti, kas būtu rūpīgi jāizpēta, lai secinātu, vai vispār šāda pakalpojuma e-kārte varētu kaut ko jaunu, kādu jaunu pienesumu dot eh, Eiropas vienotajā tirgū. Tātad, izējot no tā, ko es tikko teicu, es piedāvāju komisijas priekšlikumu noraidīt, bet es gribētu arī ļoti skaidri uzsvērt, ka es esmu atvērts konstruktīvai diskusijai, uh, Tātad esmu gatavs uh, vispirms uzklausīt, ko uh, teiks citas politiskās grupas, proti viņu ēnu referenti par šo priekšlikumu. Paldies, Ludvigsona kungs, par jūsu viedokli. Un tagad vārds uh, Matušām kungs, kurš ir ēnu referents no Tautas partijas. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paust mūsu bāžas. Proti, attiecībā uz šo tekstu, par ko mēs diskutējam. Tur varu pilnībā piekrist, re, piekrist referentam. Bet tad rodas jautājums, kā to mēs varam skatīt ekonu komitejā. Kā jau teicu, mums arī ir bažas un uh, šaubas par šo priekšlikumu un gribētu pateikties referentam par viņa atzinumu projektu. Lielākoties varam uh, viņa tekstam piekrist, jo īpaši attiecībā uz pakalpojumu e-kartēm, um, bet uh, daudzi jautājumi attiec tieši uz IMCO komiteju, un tāpēc uh, man ir šaubas, ka mēs esam šeit atbildīgi. Paldies, tas bija skaidrs. Tagad EKR grupas vārdā, Lunas kungs, Endreferent vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos Ožogu kungu vārdā, kurš šodien nevarēja ierasties, lai piedalītos šajā diskusijā, bet viņš man nosūdīja, nosūtīja savas eh, runāšanas piezīmes. Tātad par šo priekšlikumu mēs eh, iepazināmies ar to, un tagad daži komentāri. Pirmkārt, jāatzīst, ka EKR eh, grupa arī um, piekrīt šīm kritiskajām viedoklim attiecībā uz ēkāršu derīgumu termiņu. Mums ir arī šaubas par uh, noteikto laika grafiku, lai uh, varētu kontrolēt uzņemšanas valstī visus šos ēkartas uh, pieteikumu iesniedzējus, pirms ēkārta tiek izsniegta. Treškārt, mēs uzskatām, ka tomēr šī uh, ziņojuma pamatojums ir tāds nelīdzsvarots. Mēs varētu vairāk uzsvērt piedāvātās regulas plusus, proti pakāpeniski šķēršļu nojaukšanu un pakalpojumu sniegšanu pāri robežām var dot pievienoto vērtību Eiropas vienotajā tirgū, samazinot pakāpeniski birokrātiju uzņēmumiem un arī uzlabojot izvēlu patērētājiem. Tātad mēs varam saprast, ka zināmās dalībvalstīs, kam ir lielāks IKP, kam ir dārga pakalpojuma, kam ir tāda protekcionistiska attieksme pret savu tirgu, var saprast, ka viņi sāk kļūt nervozi. Bet, ja jau viņi domā, ka viņu valstīs ieplūdīs lētu pakalpojumu gūzmu no centrālās un vidus Eiropas, uh, no, no Centrālas un Austrum Eiropas, bet eh, atgādināšu, ka sākotnējais priekšlikums pārēdz noteikums, ka uzņēmēja valsts var saglabāt uh, savas pilnvaras uzlikt vietējās uh, tirgus prasības. Un um, tātad dalībvalsts var pašas ietekmēt šo situāciju, uh, Tātad šī kompetence saglabājas, un e-karte neskars arī pastāvošos darba devēja pienākums, proti darbņēmēja tiesības, un to visu ņemot vērā, priekšlikums no referenta kunga visu komisijas priekšlikumu noraidīt, mūsuprāt, ir nepamatots un pāragrs. EKR er grupa drīzāk uzskata, ka daudz no šiem jautājumiem var atrisināt, uh, izmainot tekstu, sadarbojoties ar vadošo komiteju. Tātad vēlreiz uzsveru, ka um, grozīts priekšlikums varētu būt uh, liels solis uz priekšu, uzlabojot pakalpojumu tirgu Eiropas Savienībā. Tas ir izaicinājums, bet arī iespēja. Nevajag to uzreiz uh, vienkārši noraidīt, vajadzētu izmantot šo iespēju. Un tad uh, Ah, uzņēmējiem varbūt eh, ir bāžas, bet eh, būs arī ieguvumi un arī patērētājiem būs labāka izvēle eh, pakalpojumu tirgu un patērētāji mums pateiks paldies par šīs likumdošanas ieviešanu. Paldies, ka esat ieradies un paldies arī par jūsu Andra Frenta darbu. Man šķiet, ka Alda vārdu arī kāds gribēja izteikties, nē? Vai ir kāds no goe? Nē? no zaļiem gan kādu redzu, tas nav ēnu referents, bet jūs varat izteikties. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Es esmu Mišels Reimons šodien. Paldies referentam, paldies pārējiem ēnu referentiem. Mišela vārdā mēs pieņemam zināšanai Olas priekšlikumu, noraidīt komisijas priekšlikumu, un mēs eh, būtībā domājam tāpat, tajā pašā virzienā. Tātad mēs atbalstām uh, tos priekšlikumus, kas var uh, veicināt pakalpojumu ekonomikas attīstību vienotā tirgus ietvaros, un tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai šādi priekšlikumu garantētu to, ka uzņēmē dalību valstīm ir pienācīgi instrumenti, lai nu, pārbaudītu to, ka pakalpojums niedzēja atbilst visiem noteikumiem. Bieži vien standarti uzņēmē valstī ir atšķirīgi no e, izcelsmes valsts, un mēs nevēlamies, lai tiktu nonivelēti standarti. Uh, Eiropā. Priekšlikums rada vairākas bāžas, piemēram, šīs noklusētais piekrišanas princips, proti, ka var pieprasīt eh, pakalpojumu kārti eh, un tad saņemt to automātiski, ja valsts nereaģē. Mēs arī eh, esam nobežījušies par to, ka ēkārts e tiks izsniegts uz neierobežotu laiku, bez nekādām pārbaudēm, ka joprojām tiek ievērot noteikumi. Apdrošināšanas sektorā šis priekšlikums uzliek pienākumu uh, piedāvātājiem um, sniegt harmonizētu aprakstu par uh, segumu. Mēs uh, esam. Uh, Mēs neesam droši, ka tas ir e, praktiski iespējams nodrošināt šādu vienoto formātu apdrošināšanas dokumentos un vai tas dos kaut kādu pievienoto vērtību, nojaucot šķēršus vienotajā tirgu. Un tāpēc mēs iesniegsim uh, grozījumu, uh, lai tik norādītu šie priekšlikumi, tāpat kā to piedāvā referents. Mišels ar prieku diskutēs ar citiem ēnu referentiem par šo dokumentu. Paldies! Lielas paldies! Uh, neredzu nevienu citu ēnu referentu. Un eh, Bērēsas kundze grib izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es, protams, gribu apsveikt mūsu referentu par ieņemto pozīciju. Esmu pārliecināta, ka viņš atbildēs Martu Čelo kungam. Ā, viņš ir aizgājis. Nu, es nezinu, vai referents varēs atbildēt Marta Šalokungam, bet es vēlreiz apliecinu, cik svarīgi ir mūsu komitejai sniegt atzinumu par šo jautājumu, jo man šķiet, ka tas arī skaidri parādījās diskusijās komitejā un arī padomē tas parādīsies. Proti, ka šim priekšlikumam ir ļoti tieši ietekmi uz apdrošināšanas jomu, nerunājot par nodokļiem, kas nav minēti, bet kas mums tomēr būtu ļoti rūpīgi jāizpēta, proti kāds būs piemērojamais eh, nodokļu režīms eh, šādai viltus nosūtīšanai, jo šeit taču um, par to tieši ir runa šajā komisijas priekšlikumā. Apdrošināšanas jomā te ir ļoti skaidri jāsaka visiem, lai tas būtu saprotams Kopš pirmās vienotā tirgus direktīvas, kas mums bija apdrošināšanas jomā, mēs esam izvēlējušies strādāt pie harmonizācijas, un te tiek vienkārši piedāvāta starptautējās atzīšanas sistēma jomā, kurā nav nekāda progresa konverģences jomā, un nav nekādas uh, uzraudzības sistēmas un tā tālāk. Ir um, tiešām. Uh, Ehm, būtiski trūkumi šeit, un, eh, manuprāt, tas pilnīgi attaisno mūsu referenta pozīciju eh, ekonkom teisvārdā. Paldies! Thank you very much! Liels paldies par jūsu teikto! Un tagad Anī Sander. Nevienu citu neredzu, kas gribētu izteikties. Ja gribat izteikties vēl šajā diskusijā, sakiet. Paldies priekšsēdētājs gribēju tikai. Uh, Eh, pievienoties, tātad eh, atbildēt uz eh, kritiku par šo priekšlikumu. Šeit ir dažādas bāžas un šaubas un kritika. Virkni jau tika nosauktu apdrošināšana, tātad šīs noklusētā piekrišana, tad termiņa jautājums, ka tas ir beztermiņa dokuments. Nu, jā, dažādās dalība valstīs eh, šī elektroniskā karte eh, tiek skatīta ļoti kritiski, un tāpēc, jo īpaši gribu atbalstīt eh, mūsu referenta teikto. Paldies! Thank you very much. Paldies! Ja neviens cits negrib izteikties eh, šajā diskusijā, tad eh, Lodvigsona kungam došu atkal vārdu, lai viņš divu minūšu ietvaros var izteikt secinājumus. Lūdzu, Lodvigsona kungs. Jā, jau trūk faktiski, ka te går litas nabar. Jā, es domāju, ka pat ātrāk varu izteikties. Tas ir, protams, skaidrs, ka šeit ir runa par ļoti uh, sarežģītu jautājumu un man ir eh, pieredze no ārotbiedrību jomas, no citām jomām, un tas parāda, cik tas viss ir sarežģīts. Paldies visiem kolēģiem par eh, viņu teikto, par viņu komentāriem, un es, protams, ņemot vairāk kolēģu komentārus, eh, centīšos vēl strādāt pie šī teksta, bet nav nekādu šaubu, ka komisijas priekšlikumu daudzi skata līdzīgi. Uh, un vērtē kritiski. Katrā ziņā esmu gatavs turpmākām diskusijām, esmu atvērts tām un arī visus ēnu referentus aicināšu uz kopīgu sanāksmi, lai apspriestu to, kā šajā jautājumā varētu vislabāk virzīties uz priekšu. Ir jau pausta diezgan būtiska kritika, daudzi teica, ka atsevišķi punkti būtu uh, jāformulē atšķirīgi, un to noteikti varēsim šajā sanāksmē apspriest. Skaidrs ir arī tas, ka no vienas puses es pieņemu, ka mēs šo ka mums vajadzētu šo komisijas priekšlikumu noraidīt, un tomēr es domāju, ka ir tik un tā vērts turpināt diskutēt, lai paraudzītos, vai uh, grozījumu veidā mēs nevarētu tomēr kaut kādus uzlabojumus piedāvāt. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai panāktu tādu gala rezultātu, kas eh, varētu būt pieņemams lielākajai daļai deputātu. Paldies, eh, un ļaujiet man pateikties arī visiem ēnu referentiem un deputātiem, kas piedalījās šajās debatēs. Tātad eh, šodien 19. oktobris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 9. novembrī skatīsim šos grozījumus un uh, 4. decembrī būs balsojums uh, komitejā, un paldies Ludvigsonu kungam par to, ka viņš arī organizēs uh, ēnu referentu sanāksmi, lai rastu labu ekonu pozīciju. Un tagad uh, mēs esam ļoti ātri strādājuši, un bez 15.4. skatīsim nākamo darbu kārtības punktu. Paldies! dear colleagues. Uh, Dārgie kolēģi, atsāksim darbu ekonu komitejā. Esam tikuši līdz sestajam punktam. Centrālo darījumu partneru atvesļošanas un noregulējumu režīmu pēc uzklausīšanas un diskusijām ar ēnu referentiem ir iesniegts ziņojums ar 280 grozījumiem. Ziņojums cits starpā norāda arī uz um, nodalījumu starp scenāriju pēc noklusējuma un savādāku scenāriju. Ir arī dažādi rīki pieejami atvesļošanai, noregulējumam, lai varētu izvairīties no tā, ka tiek izmantot nodokļu maksātāja nauda. Arī par kompensāciju ir runāts. Tāpat arī tiek domāts par labāko aizsardzību klientiem. Padomu gan vēl nav pieņēmusi savu vispārīgo pieeju. Mēs esam vis tālāk progresējuši šajā dosjē. Šobrīd trūkst eh, Keis Svinbārnas šeit, bet došu vārdu otram referentam, Fon Vaidzekarkungam, sociāldemokrātu lūdzu. Paldies, priekšsarētāji! Kamēr Keja vēl nav ieradusies, es tomēr vēlētos jau šobrīd pateikties viņai, varbūt kāds viņai vēlāk to varēs nodot. Sākumā līdz referenti no sociāldemokrātiem un ECR varbūt nav labākais risinājums, bet tas izrādījās ir ļoti produktīvi, ļoti laba partnerība. Bija ļoti patīkami sadarboties. Un, protams, cik vien tas bija iespējams, es zinu, ka daži kolēģi saskārās ar laika problēmām, centāmies arī iesaistīt ēnu referentus, gaidam arī viņu grozījumus. Kaut arī pro, bija diezgan produktīva sadarbība, mēs tomēr nespējām vienoties par pilnībā visu. Līdz ar to mēs katrs atsevišķi iesniegsim vēl virknī grozījumu, bet tas katrā ziņā nemazina mūsu kopīgā darba nozīmīgumu. Mūsu kopējais darbs. Keija ieradusies, prieks jūs redzēt pateicoties Nu, principā es jau pateicos, eh, kamēr nebija vēl klāt, bet eh, paldies vēlreiz. Mūsu kopīgais mērķis - nodokļu maksātāja aizsardzība, uzticama, ne tikai teorētiska, vienlaicīgi nodrošinot to, ka sistēmiska stabilitāte var tikt izveidota vai nosargāta. Un otrs mērķis bija stiprināt ietvaru, lai CCP un tīrvērts klienti varētu uh, veiksmīgi noregulējumu izturēt vai no nu eksante, vai tad, kad sākas krīze. Ko tad mēs izdarījām? Lai nodrošinātu atveseļošanos, bija nepieciešams pareizās iniciatīvas, stimuli. Un svarīgākais ir tas, ka mēs uzskatījām, ka atvesļošanas plāniem būtu jābaistošākiem. Komisijas priekšlikums, kurš cits starpā bija lielisks, bet mēs centāmies to arī vēl uzlabot. Un mēs uzskatījām, ka būtu piemēroti, ja CCP vēlētos uh, novirzīties no sākotnējā atvesļošanas plāna, tad šādā gadījumā būtu ne tikai jāpaziņo, kā tas šobrīd ir paredzēts komisijas priekšlikumā kompetentajām iestādēm, bet arī jāprasa šo iestāžu atļauja. Un tādēļ ir jāorganizē e, procesi tā, lai šo atļauju varētu ātri piešķirt lai varētu arī rīkoties, tad, ja tiek noraidīts šis priekšlikums. Uzsvars bija uz organizāciju kompetento iestāžu darbā. Tātad pirmais e, mērķis bija padarīt šos plānus par obligātiem. Un tad bija arī jānodrošina, kā atvesaļošanās e, procesā tiek atjaunot kapacitāte. Tur mēs saskaramies ar grūtu izvēli, respektīvi kādus instrumentus būtu atļauts izmantot atvesļošanas posmā. Un man likās, ka mēs labu kompromisu tam atradām. Treškārt, bija jautājums par kompensāciju. Mēs ierosinājām, ka atvesļošanas posmā ir jābūt paredzētai kompensācijai, ja CCP iztur un izdzīvo. Un viena lieta ir skatīties uz, no taisnīguma perspektīvas, bet ir arī jādomā no kopīgu interešu puses. Nodrošinot, ka gan CCP, gan tīrvērts klienti, gan uh, gala klienti ir kopīgi interesēti atvesļošanas pabeigšanā. Tāpēc ir jābūt arī kompensācijai, kas būs vēl viens um, pamudinājums tīrvērts klientiem izturēt, lai nebūtu tāds uh, gala iznākumā CCP zombijs, kurš nespēja īsti funkcionēt. Tāds bija kompromiss, pie kur mēs nonācām. Tas tāds diezgan stabils, labs kompromiss, lai stiprinātu iniciatīvu. Varbūt citi uzskata, ka tas ir pats par sevi saprotams, bet mēs uzskatījām, ka vajadzētu skaidri atrunāt tekstā, ka atvesļošanas laikā nedrīkst no CCP izņemt uh, kapacitāti zaudējumu mazināšanai. Līdz ar to kopumā atvesļošanas posmā mēs piešķīrām lielāku struktūrētību, mēs necentāmies aprakstīt visus CCP veidus, bet es domāju, ka mēs esam nonākuši pie laba līdzsvara starp tiem atvesošanas plāniem, kas ir iespējami, nepadarot par nepamatoti sarežģītu CCP biznesa modeļu īstenošanu. Nonākot līdz noregulējumam, jautājums jau ir pavisam cits skatāms. Mūsu galvenais mērķis šajā sadaļā bija nodrošināt, ka noregulējuma iestāde uh, publiskā iestāde var koncentrēties pirmkārt uz sistēmisko stabilitāti, otrkārt nodokļu maksātāja aizsardzību. Tāpēc mēs stiprinājam juridiskos drošības līdzekļus, kas apgrūtinātu privātā sektora pusēm apstrīdēt publiskās e, iestādes lēmumus. Un mēs protams, arī stiprinājām principu, kas neļauj noraidīt kreditorus. un noregulējumu posmā. Sistēmiskās ietekmes vērā ņemšana. Tātad tā, tur ir arī būtiskākās pārmaiņas, kādas mēs ieviesām. Es jau mazliet iztērēju vairāk laika nekā bija paredzēts, bet vēlējos izmantot vēl šo iespēju pēc tam, kad esmu ieskicējis dažus būtiskākos aspektus mūsu kopīgajā darbā, lai komentētu vispārīgo arhitektūru emir. Mums ir eza pārskatīšanas e, priekšlikums un citi dosie šajā kontekstā. Uzskatu, ka Brexit kontekstā šāda arhitektūra, kur mēs sakam, ka Maltas trešā lielākā banka ir vienotajā uzraudzībā, jo regulātoru kolēģijas pieeja šādai uh, Eh, struktūrai krīzes laikā nav labs risinājums. Bet vienlaicīgi mēs šādu pašu pieeju cenšamies, cenšam, cenšamies piemērot um, globālajiem spēlētājiem CCP. Es domāju, ka mums ir jāvirzas uz priekšu, cenšoties nonākt pie tādas vienotas uzraudzības ietvara un vienota noregulējuma ietvara, jo šobrīd ir tāds sarežģīts risinājums, kur pieslēdzas ECB vēl, kas vēl sarežģīja visu. Es saprotu, kāpēc tas bija nepieciešams piesaistīt ECB, bet tas visu struktūru vēl vairāk sarežģīja. Un man ir grūti iedomāties, kā tas varētu labi darboties krīzes laikā, un man ir grūti saprast, kā komisijas priekšlikums attiecībā uz trešajām valstīm, kur mēs vēlamies rīkoties vairāk kā uzraudzītājs ekstrateritoriāli viņus uzraugot. Līdz ar to, kā mēs to varam izdarīt vienotā uzraudzībā ārpus, ja mēs e, pie sevis vēl daudz jautājums e, uzraugam ar kolēģiju. Mums ir jāatrasina ne tikai atsasļošana un noregulējuma princips, bet arī vienotā iestāde, kas to visu veids. Un visbeidzot, jautājums ir par fiskālo kapacitāti, kāda tā būs mūsu rīcībā, lai risinātu šīs problēmas, jo ir grūti iedomāties, ka dalību valstis piekritīs vienotajam uzraudzības iestādē, vienotajam noregulējuma iestādēji, un, ja vajadzēs, tad vēl arī apmaksāt rēķinu. Un viens no grozījumiem līdz ar to būs ierosinājums izveidot eh, vienotā noregulējuma fondu tieši priekš CCP. Ne tāpēc, ka tas būtu labākais iespējamais risinājums pats par sevi, bet tādēļ, ka tas ir priekšnosacījums tam, ko es uzskatu par absolūti nepieciešamo, respektīvi pāriet uz vienotu um, uzraudzības un noregulējumu arhitektūru. Paldies, Jakob! Tagad otra līdzreferente. Viņa būtu bijusi pirmā, protams, bet viņa nokavēja tādēļ šāda kārtība. Paldies, priekšsredē, paldies, Jakob, ka tik labi iesāki. Man bija jāatskrien no ēkas otra gala. Man bija laiks tagad atvilkt elpu un paldies, protams, par sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Es nekad neesmu līdz šim strādājis kā līdzreferente. Un, un tas e, neiz, izrādījās netik e, stresaini, kā es to biju iedomājusies. Paldies par labo sadarbību un to, ka mums bija iespējams jau no sākuma identificēt eh, problēmas. Un uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka mums ir skaidrs ietvars atvesļošanai un noregulējumam svarīgākajiem tirgus spēlētājiem. Tas jau sen bija nepieciešams izveidot šādu juridisko ietvaru, kas ir pēdējā komponenta, lai nodrošinātu, ka tīrvērte ir tas stabilais process, kuru G20 sanāksmē Pitsburgā 2009. gadā paredzēja valstu valdību vadītāji. Tas ir ļoti svarīgs elements mūsu darbā, ko nedrīkst ilgāk kavēt un nedrīkst apgrūtināt ar citiem politiskajiem dosjē, kas ir arī eh, šajā komiteja izskatīšanā saistībā ar tīrvērti. CCP un risku kopīgošanas risinājumi ir pilnībā globāli. Šis ziņojums balstās uz FSB darbu un ir cieši saistīts ar to. Plānojot atvesaļošanu un veicot noregulējumu pasākumu īstenošanu, ir nepieciešama juridiskā noteiktība un caurskatāmība. Šis ziņojuma projekts arī cenšas to uzlabot, lai visi iesaistītie CCP, neatkarīgi no to dabas, lieluma vai atrašanās vietas, būtu pārliecināti, ka saņems taisnīgu attieksmi visos posmos. Investora aizsardzība ir pats svarīgākais elements, un to var sasniegt tikai piesaistot visas interesētās puses eh, ar nepieciešamiem stimuliem. Uh, un nodrošinot to, ka katastrofas situācijā ir skaidri noteikumi, noteikums secība un pietiekama elastība. Šeit ir arī paredzēti drošības pasākumi, it īpaši attiecībā uz tiem pasākumiem, kur ir paredzēts klientu naudu izmantot. Ir noteikta pasākuma secība, kad drīkst ķerties pie klientu naudas, kad ir bijuši nesekmīgi mēģinājumi īstenot cits pasākums. Tas, cik šī tirgus struktūra ir sarežģīta, nozīmē arī to, ka atvesļošanās un noregulējums ir noderīgāks risinājums. Man ir bažas izmantot MGA atvesļošanās rīku, bet ir nepieciešams to izla, e, ir iespējams to izlaist vispār, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka tas nebūs efektīvs risinājums. Interesants e, man būtu manu kolēģu viedokli šajā jautājumā, ēnu referentu un citu. CCP apvieno dažādas intereses savā darbā un esam paredzējuši šīs atšķirīgās intereses ņemt vērā. Tomēr, ņemot vērā iespējamos tirgus traucējumus, mēs esam paredzējuši hierarhiju, kā rīkoties, kāds lēmums pieņemt, tad, kad tas ir jādara āri. Ir nodalītas eh, bankrota un nebankrota situācijas. Tomēr tur, ko, to, ko mēs nenodalām, ir tas, ka ne, netiek atļauta kreditoru noraidīšana. Šī jābūt eh, robustam regulējumam, uh, ko arī tiesā varētu efektīvi izskatīt, un noregulējuma iestāde varētu rīkoties, eh, ievērojot principu nenoraidīt kreditors. Tā, tas ļaus arī saglabāt šo robustumu vēlākās iespējamās pārsūdzībās. Šis ziņojums nodrošināt detalizētu rīcības secību, atvesļošanas plāniem, kapitāla ieguldīšanas iespējas svarīgākajos brīžos. Ir arī prasība kompensēt eh, dalībniekus, eh, kas ir centušies eh, glābt CCP. Es domāju, ka jūs piekritīsiet mums, ka šī ir visaptaroša pieeja, kas balstās uz jau labas kvalitātes komisijas priekšlikumu. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar ANR referentiem, lai vēl tālāk uzlabotu gala rezultātu. Keja, tu, pa, tu paspēji labi atveseļoties un atgūties. Tagad plāns ir tāds 5 minūtes katram ēnu referentam un komisijai Arī jums varēsim uz dažām minūtēm beigās dot vārdu, ja vēlēsieties uzstāties. Pirmā ir Danuta Hībnere, bet viņu aizstāja Brians Heis, cik es saprotu. Jā, paldies priekšsredētāji. Es neesmu Danuta. Thank you, madam. Thank you. Um, Danuta atvainojas, ka nevar ierasties. Viņa nepacietība gaidīja iespēju sadarboties ar jums arī turpmāk, lai nonāktu pie labākā iespējamā iznākuma. Viņa ļoti atzinīgi vērtē šo ziņojumu projektu, kas ļauj ievērojami uzlabot komisijas priekšlikumu, kas jau pats par sevi bija labs pamats tālākam darbam. Es īpaši priecēju četri galvenie punkti, kur līdz referenti ir spējuši reaģēt uz EPP paustajām bažām. Pirmais. Papildus skaidrība un prognozējamība ir ieviesta saistībā ar atvesļošanas plāniem. Maz bija precizēts eh, par plāniem komisijas priekšlikumā, kas ļāva CCP pietiekami arī novirzīties no atvesļošanas plāniem. Mums prieks, ka šīs pārmērīgas elastības problēma ir sekmīgi atrisināta. Tas ļaus iegūt lielāku skaidrību un caurskatāmību. No mūsu sarunām ar ēnu referentu mēs e, varam paust atzinību par līdzšinējo vēlmi uzklausīt. Šeit sākotnējā tekstā bija arī trūkumi attiecībā uz caurskatāmības nodrošināšanu tīrvērtes dalībniekiem un klientiem. Un ir jāskatās, kāda papildus iespējas nodrošināt lielāku caurskatāmību. Un eh, referentu izvēlētais virziens ir mums pieņemams. Trešais. Cik vien iespējams ierobežot nodokļu maksātāju naudas izmantošanu? Uh, Līdzreferenti jau no paša sākuma ir likuši uzsvaru šo jautājumu, mēs viņus atbalstam. Un balstoties uz mūsu savstarpējām diskusijām, mēs sagaidām, ka sarunvedēji komanda būs vienota šajā jautājumā. Un visbeidzot, mēs esam arī priecīgi, ka līdzreferenti stingrāk um, precizē šos bankrota un nebankrota scenārijus, default un non-default jo tur ir arī atšķirības, kas notiek ar CCP, balstoties uz to, kurā scenārijā viņi atrodas. Un mēs uzskatām, ka atšķirības abos scenārijos ir ļoti skaidri jāapraksta atvesļošanas noregulējuma posmos. Un tad e, tālāk dažas šaubas, kas mums ir līdz šinējā ziņojumā, tāds ir trīs. Pirmā jaunais 28. pāns saistībā ar zaudējumiem, ko cietuši ir tirvērts dalībnieki un klienti. Kaut arī princips mums ir pieņemams, mums ir šaubas par to, kā tiek kalibrēta šī sistēma pašreizējā priekšlikumā. Konkrēti par ierosinātajiem skaitļiem, un mēs vēlētos vairāk balsoties uz principiem. Otra joma, kur mums ir šaubas par to, ka ir formulēts princips par kreditoru nenoraidīšanu. Mums vai gribētos precīzāku formulējumu. Mēs vēlētos, lai pieeja būtu praktiski tāda pati kā FSB priekšlikumā, atstājot atvērtas durvis globāli koordinētai pieejai tiek apspriestas arī tā saucamās replacement cost ieviešanas, tāds aizvietošanas izmaksas princips, tas mums rada zināmas šaubas un dažādas praktiskas problēmas, ar kurām mēs eh, varētu saskarties. Un visbeidzot par noraglējumu fondu mums ir diezgan eh, negatīva pieeja. Ja mēs vēlamies būt nopietni šajā jautājumā, tad mēs nevaram izvēlēties veidot šādu mazu fondu. Uh, vajadzētu tad uzreiz mobilizēt ļoti liels likviditātes resursus, kas prasītu ļoti daudz līdzekļu, jo tā, tie ir naudas līdzekļi, kas varētu tikt izmantot citiem mērķiem. Un vēl par institucionālajiem jautājumiem, cik es saprotu, tie nav atrunāti ziņojumā šobrīd. Eh, CCC uzraudzīšanai mums eh, tīkamāks būtu tāds Eiropas variants, kāds EM ir divi vai arī vienotas uzraudzības iestādes darbību. Ja tā arhitektūra būs atbilstoša. Problēma ir tāda, ka uzraudzības sistēma vēl nav pabeigta, un MIR 2 un ESA pārskatīšanas kontekstā tur ir vēl caurumi. Mēs nezinām, kā tas viss nu pabeigs tiks un noslēgsies. Uh, Un līdz ar to ir vēl pāragri skaidri paredzēt vienotu noregulējumu iestādi šai struktūrā. Vajadzētu pagaidīt, kad tiek pabeigts darbs visos citos dosjē, un ir radīts nepieciešamais ietvars. Un nevajadzētu viena aspekta dēļ sasteigt institucionālos jautājumus. Mēs par, vēlētos redzēt šeit spēcīgāku pārskatīšanas klauzulu nepārāk tālu nākotnē, kas ļautu pielāgot e, institucionālo risinājumu tam, kā tiks e, noslēgts darbs pie citiem dosjē. Un lai šis jautājums nepazūst no dienas kārtības vispār. E, paga, pagaidot, kad ir izveidots šis ietvers un tad runāt par vienoto. No iestādi noregulējumam, kad pienāks attiecīgais laiks. Paldies! Brian. Paldies, Brian! Tagad Kora van Nieuwenhausen no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī sākumā vēlējos pateikties abiem līdzreferentiem. Un kā Jākaps von Vaidzekers teica, diezgan dīvains pāris EKR kopīgi ar SD grupu. Nu, protams, tā nebija uh, laulība, balstoties uz mīlestību, bet, nu, aprēķina laulības bieži vien arī uh, ir tāds ilgstošākas, jūs vairāk balstāties uz racionāliem apsvērumiem, nevis uh, vadāties pēc jūtām. Tieši tādēļ mēs visi varam būt uh, vienas prātis, šķiet. Uh, ka vispār, ko mums izdevās vienoties, ir patiesi argumentēti un ir tapis labs ziņojums. Tas ir tāds labs starts. Jūs abi paveicāt lielisku darbu un šo priekšlikumu um, padarījāt vēl krietni labāku. Mēs visi, protams, varam vienoties, ka šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs, un ir, tas ir arī tas trūkstošais ķieģelītis, lai uzbūvētu līdz garam finanšu sektoru regulējumu. Protams, ir jāievēro arī starptautiskās vadlīnijas, jo šāda veida uzņēmē darbība, protams, ir ļoti pieprasīta viscauri. Uh, Mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā, bet varam piekrist arī Briana Heiza. Uh, vai pareizāk sakot, Danets Hubners vārdiem, ko viņš mums prezentēja, ka šeit ir vēl nepieciešams priekšlikumu vairāk nopulēt. Un Jākops arī runāja par vienoto uzraudzību, vienoto šo glābšanas fondu. Es uzskatu, uh, ka mēs nevēlētos to tomēr uh, jau kopā ar šo dokumentu, jo mēs gribētu, lai šis dokuments saglabātu savu ārkārtīgi tehnisko raksturu, lai tas, tur nekas liekas netiktu. Uh, likts klāt, jo ja mēs tagad sāksim politiskās diskusijas, kas, uh, protams, iziet ārpus tehniskuma rāmjiem, tad, nu, uh, tas diez vai būs piemērot. To mēs varētu varbūt skatīt EMS eh, e politikas pārskatā, ko veicam ik gadu, bet ne šajā dokumentā, jo tas varētu arī visu darbu nevajadzīgi aizkavēt. Un tas būtu nesmuki. Ja mēs runājām par šiem zaudējumiem un eh, šiem fondiem un finansējumiem, uh, Protams, ka ir jādomā arī par atmaksām un nevar, um, piemēram, tikai visu zaudējumus uh, norakstīt uz akcionāriem un CCP, lai samazinātu ieprie, ies, ieprie, iespējamo risku finanšu stabilitātei. Ir jāievēro arī viss, kas šeit ir atrunāts, ir jābūt pietiekami daudzvietīgiem CCP no vienas puses un otras puses. Tātad šeit ir divas alternatīvas un būs grūti panākt pareizo līdzsvaru. Uh, mēs pilnībā vēl nesam īsti vienojušies par tādu gala versiju, bet varbūt kā referents sēdē varēsim pie tā vēl atgriezties, jo eh, nākamā jau ir ieplānota rītdiena. Tāpat ļoti uzmanīgi ir jādomā uh, kā, kā mēs eh, definējam vairākus principus, runājot arī par kreditoriem, un, eh, protams, bieži vien nelabais slēpjas detaļās, un ja definīcija ir pārāk šaura, tad attiecīgās aģentūras um, darbības kompetences var tikt mazinātas, bet ja definīcija būs pārāk izplūdusi, Tas atkal varētu eh, iestādes darbu un arī CCP darbu apgrūtināt. Par to noteikti ir jāturpina diskutēt. Un trešām kārtām šis dokuments pirmām kārtām tapa, lai aizsargātu publisko finansējumu. Un, ja tiek runāts par šiem fondiem kā iespējamu glābšanas mehānismu, tas varbūt pat varētu panākt vairāk ļauna nekā laba. Tādēļ, ja mēs šādu glābšanas procedūru centralizējam, to varbūt varētu atstāt ārpus aptvēruma. Man eh, līdz referentu priekšā stādītais ziņojums katrā ziņā liekas ļoti veiksmīgs, un tad nu, turpināsim darbu nākamo nedēļu laikā. Paldies! Paldies, Nihauzena. Eh, tagad Viegas kungs no nu, goja politiskās grupas uz piecām minūtēm. Paldies! Jāsaka, ka mums ir jārunā par eh, tāda veida struktūrām, kas īstenībā mm, nesaskan ar mūsu domām un idejām. Jāsaka, ka tiek runāts arī par uh, tikai šo finanšu principu ievērošanu, bet tas visas problēmas padara vēl sarežģītākas. Ja mēs vēlamies uh, cenu stabilitāti tirgus spēlētājiem, labi, tas nav nekas aplams, bet tagad tiek radīta tāda liela nestabilitāte un neparedzamība. šie centrālie darījuma partneri tiek izveidoti galvenokārt domājot par efektivitāti, bet īstenībā tiks panākts pretējais. CCP radīs tādu institucionālu nestabilitāti un radīsies atkal pārāk milzīgi konglomerāti, finanšu konglomerāti, kuru bankrotu nedrīkst pieļaut. Nu, atkal te mēģina izdarīt kaut ko neiespējamu. jādomā par eh, mēroga ekonomikām, un tās ir jāatbalsta, bet eh, nedrīkst pieļaut jaunu risku rašanos. Es jau gribēju teikt, ka mēs nevaram identificēties ar dažādu situāciju modeļiem. Mēs, protams, izprotam problemātiku, mēs apzināmies, ka ir jābūt regulējumam attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem. Tādēļ vairums risinājumu, kas ir minēts ziņojumā, mums ir tomēr pieņemami. Ja ir šāds centrālais darījuma partneris, kas vairs nav maksātspējīgs vai pat vairāk vienlaicīgi kļūst maksātspējīgi, kas ir gan risai nerealistiski, ir eh, jābūt iespējai eh, vērsties pret šādu risku, pat ja tas ir uh, salīdzinoši mazs. Šajā ziņojumā ir uh, runāts arī par uh, īpašumu tiesībām un arī par CCP īpašumu proporcijām, par administratīvo situāciju, bet mums ir jādara vairāk. Mēs vēlētos ar šādas pārvaldes sistēmas palīdzību ja ierobežot e, īpašuma apjomu, ko pārvalda CCP, lai varētu samazināt kopīgo kapitāla apjomu. Un tas, protams, nāktu par labu arī stabilitātei tirgū. Nedrīkstam aizmirst arī uzraudzības jautājumu. Kolēģis mēģināja, vai kolēģi mēģināja te radīt līdzsvaru starp dažādām procedūrām. Uh, tāpat laikā garantējot um, elastīgumu un uh, atvieglojot uzraudzības iestāžu iejaukšanās iespējas. Tādēļ ir nepieciešams šāds līdzsvars, un no saturiskā viedokļa raugoties mēs šos priekšlikums atbalstām. CCP zaudējumi kādam ir jāuzņems, jāsadz, un tas ir jādara tiem, kas ir piedalījušies uh, konkrētos darījumos. Mums katrā ziņā pirmām kārtām jādomā tieši par nodokļu maksātājiem atciņiem. Runājot par šīm maržām. Uh, lai tiktu radītas arī kaut kāds papildus struktūras, tas, protams, ir nepieciešams. Te nav pilnīgi nekādu šaubu. Bet jau minēju, ka esam skeptiski noskaņoti lasot šo ziņojumu, jo uh, mums. Uh, neliekas vispār nepieciešams šādu uh, sistēmu izveidot. Vienkārši ir jābūt uh, kontrolē, valsts kontrolē, kas kontrolētu CCP. CCP pieminot uh, tādu glābšanas struktūru bankām un EMS, tai ir jābūt pietiekami stabilai, lai varētu attiecīgi reaģēt nepieciešamības gadījumā. Protams, eh, risinājumi kļūst aizvien sarežģītāki, bet eh, varu noslēgt savu runu eh, ar to pašu domu, ar ko to iesāku, proti problēmas nekur nav pazudušas, tās ir uh, klātesošas, mums ir jādomā par to risināšanu, nevis vēl tālāku sarežģīšanu. Un jāsaprot, ka ir sistēmiskie riski, pret kuriem nāksies cīnīties. Paldies! Tagad Mulijas Koto Kato no zaļajiem pēdējā sarakstā. Paldies priekšsēdētāji. Es tagad eh, nerunāšu par mūsu līdzreferentu attiecībām, eh, ko pieminēja citi kolēģi. Es tikai piemetināšu, ka mūsu prāta referentu grozījumi uzlabo komisijas priekšlikumu, un e, tas, protams, arī ēnu referentu darbu padarīja vieglāku. Ļoti labi, ka tiek pieminēts e, arī zaudējumu sadalījums ar CCP, e, lai varētu arī pēc iespējas labāk novērtēt riskus, un ir jābūt arī nošķīrumam starp šiem default un no default gadījumiem. Un, protams, ir eh, jādomā par pēc iespējas ātrāku un vienkāršāku atveseļošanos un arī atrisināšanu. Mēs vēlētos arī uzsvērt to, ka nevajadzētu rēķināties automātiski ar valsts, ar publisko atbalstu. Ir labi, ka ziņojumā tiek runāts arī par šādu glābšanas mehānismu izmantošanu pēc tam, ja, piemēram, ir beigusies procedūra. Atkal citi jautājumi, par kuriem mēs gribam apspriesties ar ēnu referentiem, skar piemēram 86 grozījumu, kur CCP iegūst trīsreiz vairāk nekā komisijas sākotnējā priekšlikumā. Tas arī nozīmē zemāku risku, bet šie mīieskaita iestādes darbinieki ir arī atbildīgi par operacionālajiem riskiem. Un 87 grozījumā minētais, minētā skaidrā nauda, vai eh, tā ir pēc TTP akcijām pieminama vai pirms. 51. grozījums, eh, kur ir runāts par eh, šo neatkarības ievērošanu. Uh, īstenībā neatkarība ir jābūt arī augstākai nekā runājot par lēmumu pieņemšanas procedūru, kā piedāvāts uh, ziņojuma uzmetumā. Mēs savos grūziņumos pievērsīsimies galvenokārt tikai dažiem jautājumiem, kas ir, nepie, kas ir jāatrisina, lai uzlabotu priekšlikumu ir jādomā par uh, labākiem šiem uh, glābšanas mehānismiem, un ja tiek runāts par CCP režīmu, arī esmai šeit ir jābūt pilnvarām. Un jāievēro arī regulējošie tehniskie standarti, mm, ja nepieciešams veicot arī pielāgojumus. Ja, uh, visi uh, stabilizēšanas mehānismi jau ir izmantoti, tad, eh, protams, jādomā arī par jauniem instrumentiem, tādu kā pēdējo instanci, un jādomā arī par tehnoloģiju izmantošanu, mēģinot uh, labāk arī modelēt dažādas iespējamos stresa testus, lai būtu vairāk paredzamības. Un, eh, protams, ar nepacietību gaidu, tur, gaidu turpmāko darbu pie šī re, ziņojuma. Paldies! Tas bija visai lakoniski, pirms būs brīvais mikrofons. Uh, došu vārdu komisijai. Pirsonkungs, jūs gribējāt kaut ko piemetrināt. Paldies, priekšsēdētāji, mums ir vairāk komentāri. Pirmām kārtām mēs bijām patiešām gandarīti, ka varējām sagatavot tādu likumdošanas priekšlikumu, kas parlamenta deputātiem šķiet pietiekami veiksmīgs. Un Jāsaka, neviens no piedāvātiem grozījumiem mums eh, milzīgas galvas sāpes nerada, un mēs arī esam gatavi eh, vest sarunas ar padomu, ņemot vērā šos priekšlikumus. Visi grozījumi nozīmē eh, tādu ievērojumu uzlabojumu mūsu priekšlikumam, un mēs tā tad arī augstu tos vērtējam. Arī to, kas attiecas uz tādiem saistošākiem uh, atveseļošanas plāniem, birokrātijas samazināšanu, uh, šo robežu paaugstināšanu, ja runājam par tā sauktiem non-default uh, losses. Katrā ziņā visi piedāvātie principi ir labi, ja tik runāts par uh, šo atveseļošanos un kompensācijām, tā ir labāka doma nekā izpirkšana vai glābšana un Jādomā, protams, kas ir īstenojams praksē, un uh, šīs uh, atvesinošanās prēmijas mums arī šķiet ļoti labas. Jā, arī nodokļu maksātāju aizsardzība ir ļoti labs princips. Visā visumā tas rada ļoti labu bāzi turpmākajām diskusijām. Un te tiek domāts arī par šo glābšanas fondu. Es gribēju jums teikt, ka savā ietekmes izvērtējumā komisija iepazinās ar šādu iespējamību, un komisija pagājušā gada novembrī par to runāja, jo mums jau ir eh, viens šāds eh, vienotais glābšanas fonds, kurā dalībvalsts iemaksā vairāk par 44 miljardiem. Un arī CCP um, fondos tas tiek iemaksāts. Ja es pareizi sapratu līdzreferentus, viņi piedāvā izveidot tādu kā trešo fondu. Es piekrītu uh, tam, kas ir teikts ietekmes izvērtējumā un no līdzreferentu un citu kolēģu priekšlikumiem. Es saprotu, ka tā nav kaut kāda atsevišķa doma, bet uh, jūs piedāvājat vispār par to uh, diskutēt, lai arī būtu vairāk izpratnes, ka mēs runājam tieši par eh, fiskālo atbildīgumu. Un eh, ļoti labi, ka līdz referenti, ko tādu piedāvā komisija, uzskata, ka fonds eh, ir. Um, tāds kā papildus mehānisms, kas ir vienotās uz, uzraudzības uh, iestādes, varbūt varētu teikt, pagarinājums. Mums ir jāvienojas par vienotu uzraudzību, tad uh, glābšanu, tad par finansēšanu, bet ļoti labi, ka līdzreferenti uh, ir piedāvājuši arī diskutēt par fiskālo atbildīgumu un ir jāsaprot, kas tad uh, ir šeit prioritāri un par ko eh, vispirmām kārtām diskusijas uh, organizēt. Paldies, un tagad Bereses kundze. Paldies. Nezinu, vai šīs ir aprēķina vai mīlestības laulības, un kuras tad ir veiksmīgākas, bet, nu, par to varbūt tagad nerunāšu. Paldies abiem līdzreferentiem. Gribēju varbūt pateikt, kas man rada raizes. Es uzskatu, ka šis priekšlikums patiešām ir nepieciešams, jo domājot par finanšu krīzi un kā mēs to mēģinām pārvaldīt kopš 2008. gada, mēs mēģinām šos riskus vairāk likt tieši CCP lauciņā. Mēs ar domājam arī par tādiem sistēmiskiem riskiem. Uh, Un, protams, eh, ka sistēmiskie riski varbūt eh, ir kļuvuši nopietnāk nekā mēs to sākotnēji iedomājamies. Un šobrīd ir visai mierīgs eh, tāds laiks iestājies finanšu tirgos, bet ir jādomā arī par sistēmiskiem riskiem. Bieži vien to galvenie nesēji ir tieši CCP, kas saskars ar šiem sistēmiskiem riskiem. Protams, ir jādomā arī par pareizo secīgumu. Eiropas parlamentā mēs mēģinām te raustīt ļoti daudzus diedziņus, lai atrisinātu visu reizē, bet ir jābūt patiešām tādai chronoloģijai. Nevajag eh, visu mēģināt darīt vienlaicīgi ja tiek runāts par risk sharing un vispārējo, tad tiek bloķēts pilnīgi viss. Kā tad rīkoties, kā uzlabot šo risku sadalījumu, lai uh, eh, CC būtu vienlīdzīgās uh, pozīcijās, kas tad ir šis resolution un kas ir recovery, atveseļošanās, glābšana. Protams, mēs to varam pārskatīt, bet uh, ja mēs mēģinam jau no paša sākuma šeit definēt uh, Eh, šo tirgu uzraucības arhitektūru līdz pēdējai detaļai. Mums ir, protams, arī jāpadomā, kā mēs varam garantēt šo eh, CCP atveseļošanos tieši un izpirkšanu tieši šobrīd. Un tie ir riski, kas varbūt, eh, kurus pirmām kārtām nevajadzētu uzņemties. Vēl kāds jautājums, ja mēs runājam par uh, līdzsvaru starp atveseļošanos un glābšanu. Tī... Ja nav uh, jāiegulda milzīgas summas, lai kādu finanšu institūciju glābtu, tad, protams, ir uh, pēc iespējas uh, pirmām kārtām jācenš CCP atveseļotiem, jāļauj atgūties. Uh, un spēlētājiem varbūt tiek piedāvāt tādi papildus stīmuli, lai pasludinātu naktsstāt nespēju, vai drīzāk tiek piedāvāts uh, ilgāku laika posmu izmantot uh, atgūšanās procedūrai. Un, ja mēs runājam par glābšanas eh, fondu, es esmu ar kolēģi Jākobu van Vaicekeru jau diskutējusi. Uh, Mēs esam par uh, grūzījumiem diskutējuši, un es gribētu teikt, ka šī fonda proporcionalitāte ir, protams, jāņem vērā. Jūs vēlējāties uh, izveidot tādu patiešām uzticamu uh, fondu, runājot par 500 miljārdiem eiro. Uh, Mums ir jāapzinās, par ko mēs runājam, ir jānorāda precīzi skaitļi, jāstrādā efektīvi, lai šāds uh, fonds, kad tas būtu nepieciešams, varētu ļaut izvairīties no bankrota. Un kas tad ir šie spēlētāji? Uh, Piemēram, pieminot eh, kompensācijas, nevienmēr tiek izmantots tieši fondu finansējums, ir jādomā arī par dažādām institūcijām, kas iesaistās šajā darbā un kāda veida riskus katrs ir uzņēmies. Pagājušajā nedēļā mēs bijām Vašingtonā un eh, dažādi biržu uh, Eh, teiksim, darbinieki teica, ka šis jautājums ir eh, pārāk eh, uzmanīgs, lai tam nepievērstu uzmanību, bet šie fondu pārvaldnieki arī pieminēja, ka viņi varbūt negribētu maksāt savu ieguldījumu, lai glābtu šos CCP. Paldies! Paldies! Nesmu redzējis nevienu citu, kas vēlētos runāt brīvā mikrofona procedūrā, vai tas tiesa? Labi. Tad došu atkal vārdu mūsu līdzreferentiem. Nu, varbūt tagad apgrieztā secībā. Pirmajai došu tad vārdu Kejai, lūdzu. Un tad uh, kolēģim. Thank you, I can keep. Paldies, varu tiešām īsi izteikties, uh, ņemot vērā, ka mums jau ir uh, sociāldemokrātu un EKR līdzreferenti. Mēs jau sākām ar diviem galai atšķirīgiem viedokļiem, un tagad esam kaut kur pa vidu nonākuši. Uh, Un es domāju, ka tas arī nozīmē, ka panāksim plašu vairākumu atbalstu šim tehniskajam dokumentam. Ja mēs uh, runājam par šo noregulējumu fondu, bet te ir iemesls, kāpēc tas nav šajā kopīgajā tekstā. Tas parādīsies grozījumos, ko mēs individuāli iesniegsim jo mums nav vienots viedoklis šajā jautājumā. Jakob, jā, komentārs uh, sakot, ka Maltas trešā lielākā banka ir vienotajā uzraudzības mehānismā un uh, CCP nav. Nu, lielākā, trešā lielākā Maltas banka bija uh, SSM, un uh, mums bija jādiskutē par to, kā novērst to, ka valdības ietekmē bankas, kur nav nekāda sakara ar to, cik liela banka tā ir, un šeit tad Tātad nav tā, ka uzraugu kolēģiju uh, pēc tā vērtē, vai tās darbojas vai nē. Un uh, kopš emīra ieviešanas CTP strādā ļoti labi, tāpēc es negribētu noliegt visu globāli izdarīto šajā uzraugu, uzraugu kolēģijā. Un, kad mēs runājam par CCP, mums ir jāsaprot, ka emīr ir bijis zelta standarts un uh, ir um, mainījis to, kā tiek domāts par riskiem CCP un uh, risku uh, izlīdzināšanas modelis darbojas tā, kā pirms krīzes tas nebija paredzēts. Tātad tas ir jāpatur prātā, un es tiešām domāju, ka ja mēs varēsim šo uh, Eh, jautājumu nošķirt no politiskākajiem aspektiem, kā daudz to ieteic, tad mēs eh, daudz ko panāksim, jo pēc iespējas drīzāk ir jāpanāk vienošanās par šiem aspektiem, jo tad uh, tiek nodrošināts, ka pēc iespējas agrāk uh, tiek ievēroti uh, noteikumi, un tad mēs varam nonākt pie uh, atveslošanas un noregulējumu. Pirmo reizi, kad strādāju uh, pie šāda dokumenta, es uh, pirmo reizi ceru, ka tas netiks izmantots, uh, jo jau agrāk būs <coughs> šīs prasības izpildīts. Paldies, un tagad noslēgumā Rihards Vaicekers lūdzu. Jā, paldies. Es domāju, ka šī bija ļoti laba diskusija. Tikai daži jautājumi. Uh, Un varbūt eh, vispirms sākšu ar jums, Brian. Eh, daudz kam, ko jūs teicāt, var piekrist. Ir viens aspekts, kur man ir sajūta, ka mēs varbūt pārāk zemu novērtējam šo te jautājumu, eh, kāda zaudējuma absorpcijas kapacitāte nozīmē, ko tas nozīmē tagad. Uh, jo um, mēs diskutējam tagad par to, ka centrālā banka, kas ir uh, likviditātes uh, sniedzēja un pervanš neviens nesaka, ka šie 500 miljardi likviditāte ir jāsniedz kaut kādam fondam un neviens arī to netiecina uz banku sistēmu. Mēs zinām, ka banku noregulējuma fonds būtu uh, neadekvāts un to esam vairāk ar apspriežus. Tātad, tāpēc man ir prieks, ka mēs šeit apspriežam centrālo banku iesaisti, bet to darot mēs mēs arī implicīti runājam par nodokļu maksātāju iesaisti, jo nodokļu maksātāji ir tieši saistīti ar uh, centrālajām bankām, jo centrālo banku ieņēmumi tiek uh, tātad uh, izdalīti, vai arī netiek, ja tādu nav. Un runājot par tādu vienotu uzraudzību situāciju, tad uh, zaudējuma absorpcijas kapacitāte noregulējumā ir pilnīgs uh, um, piemērot, un te es kora pilnībā piekrītu lielākajai daļai no tā, ko jūs teicāt, bet ir viena joma, kur es nedaudz vilcinos. Man nešķiet, ka parlamentam būtu uh, pienācīgi nošķirt politisko no racionālā, kā jūs to formulējāt. Es nedomāju, ka mēs uh, tad pareiz novērtējam visu racionālo uh, pusi šeit parlamentā. Uh, Šeit ir ļoti nopietni jautājumi, kā nodokļu maksātāji šos jautājumus uzdos dalību valstīm, kas notiek, un summas, kas te ir iesaistīts, un šī iespējamība ir ļoti, ļoti neliela, kā jau Migals teica, bet ja mēs eh, nebūtu izdomājuši šo te pārāk liels, lai eh, bankrotētu, tas tad tiktu izdomāts CCP. Tātad eh, jautājums par parādu absorpcijas kapacitāti tādu saprātīgu eh, noregulējumā, eh, tas ir realistisks, jo, eh, ja tiek viss, tātad visi līgumi lausti, tad jūsu bilāns ir līdzsvarā, bet viss pārējais ir pilnīgā hausā. Tātad pat tagad es domāju, ka mums ir jādomā par šo parādu absorpcijas kapacitāti ļoti nopietni. Uh, Es lielā mērā atbalstu Mollijas ideju par CCP stresa tekstiem. Mollija vairs nav klāt, bet varbūt viņai var nodot šo manas teikto, ka vajadzētu tādu formalizētu CCP stresa testu mehānismu. Manuprāt, tas ir tāds ļoti labs ieteikums. Es to atbalstu kad mēs runājam par Patrika Pīrsona teikto, jā, secība ir ļoti liela nozīme, un tam es pilnībā piekrītu. Un jā, eh, tā, tātad šī politika būtu bijusi atšķirīga, tad varbūt komisija būtu piedāvājusi eh, šo te priekšlikumu secību citā secībā. Varbūt jūs būtu varējuši sākt ar īsa pārskatīšanu. Uh, un tad pāriet pie citām lietām, bet es ļoti labi saprotu, un es par to nemaz nesūdzos, ka šādā secībā šie dokumenti ienākas un kā jūs varat virzīties uz priekšu, bet tas nenozīmē, ka loģiski mums ir. Uh, jāpieturās pie komisijas piedāvātās secības. Es domāju, ka tas ir pilnīgi leģitīmi. Uh, Eh, censties pārstruktūrēt šīs lietas, un tāpēc, jo mēs šot, šeit esam, tas nenozīmē, ka mums kaut kādi dosie ir jānovilcina, lai viss, kamēr viss cits būs atrisināts, un tā pilnīgi noteikti nav tā stratēģija, ko es un Keija gribētu uh, īstenot. Paldies! Čakob. Lielas paldies, Jākob! Uh, Paldies eh, komisijai, anreferentiem, jo īpaši mūsu līdzreferentiem par to, kas niedzāt mums eh, visu vajadzīgo informāciju. Attiecībā uz laika grafiku grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. oktobris. Eh, ja neviens neprasīs pagarinājumu, grozījumi tiks skatīti 20. novembrī. Un sekretariāts norāda, ka 7. decembrī varētu uh, būt uh, skatīšana komitejā un pēc tam janvārī būtu balsojums ekon. Jā, tātad sekretariāts lūdza mani turpināt uzreiz ar septīto punktu. Ēnu referenti par to tika informēti. Tātad tagad uh, mums ir jārunā par uh, preventīvās pārstruktūrēšanas regulējumu, otrā iespēja un pārstruktūrēšana, smaksāts nespējas un saistību dzēšanas procedūra efektivitātes palielināšanas pasākumu. Uh, Žambona kungs no, Šambona kungs no Aldes ir eh, referents, jeb atzinums sagatavotājs. Ekon eh, gribēja būt asociētā komiteja, bet mēs nesaņēmām šo statusu, un tomēr Ekon ir liela nozīme šajā dokumentā, jo komisija to piedāvāja kā daļu no banku paketes. Uh, Maksātnespējas režīma piemērošana ir svarīgs uh, aspekts, uh, lai izvērtētu uh, šos te aizdevumus banku uh, bilancēs, kas uh, nedarbojas. Un um, referents tagad gatavo kompromisus uh, par iesniegtiem grozījumiem vairākās jomās, un tāpēc uzreiz došu uh, vārdu tiem, kas grib izteikties. Šambona kungam 5 minūtes, pēc tam 5 minūtes eh, ēnu referentiem un pēc tam komisija un eh, diskusijā arī varēs izteikties pārējie kolēģi un noslēgsim laicīgi pirms balsojumu. Šambona kungs, vai esat gatavs? Jā, es esmu gatavs. Paldies. Uh, Es esmu tiešām gatavs, jo man ir jādodas pēc pusstundas uh, uz balsojumu par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Es ceru, ka varēsim tiešām arī uh, šai laikā izskatīt pusstundā, bet tagad pāriešu uz spāņu valodu. Vispirms es gribētu pateikties ēnu referentiem par darbu un iesniegtiem grozījumiem. Uh, Ar to tiek uzlabots komisijas teksts, un es domāju, ka varēsim vienoties par labiem kompromisiem. Esmu pārliecināta, ka komisijas teksts uh, arī satur daudz pozitīvus es aspektus. Attiecībā uz uh, likumdošanu centos uh, tātad panākt kompromisus, kur tāda panākš, vienošanās ir panākama. Šeit mēs runājam par kopīgiem mērķiem un principiem. Uh, Un uh, mērķim tātad uh, vajadzētu būt neatcelt kaut ko, kas jau labi darbojas. Mums ir vajadzīgs vienots ietvars Eiropas Savienībā, lai efektīvāk uh, struktūrētu sistēmu, lai panāktu juridisko noteiktību un veicinātu efektivitāti uh, Eiropā. Es gribu izteikt vairākus komentārus. Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīgi runāt par to, kas tad ir skartās puses. Šeit es domāju darba ņēmējus, bet arī uh, sabiedrību. Es domāju, ka sabiedriskie kreditori, publiskie kreditori arī ir būtiski, viņi ir jāiesaist un tādējādi varētu uzlabot uh, iespējas šo plānu īstenot. Kas attiecas uz preventīvo pārstruktūrēšanas regulējumu, mums ir vajadzīgi indikātori, tāds indikātors saraksts, mums vajadzīga tīmekļa vietne, lai Eh, šeit cīnītos ar eh, spēcīgāku vienoto tirgu. Un tālāk ir jārunā par atbildību, par eh, administratoru iecelšanu. Šeit ir atšķirīga, atšķirīga viedokļa politiskajās grupās, bet es domāju, ka mēs to varam apspriest un par to vienoties. Un dalība valsts varētu tātad prasīt iecelt šīs personas, lai varētu šos gadījumus administrēt. Ceturtais punkts. Uh, pārtraukšanas um, ilgums. Šeit bija dažādi pieteikumi, priekšlikumi no 3 līdz 6 mēnešiem, par to vēl varam diskutēt, bet es gribētu lūgt ēnu referentus pamatot, kāpēc viņi piedāvā to, ko viņi piedāvā, bet es nedomāju, ka mums šeit būs grūtības vienoties. Tālāk par uh, pārtraukšanas ietekmi. Šeit es arī gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Ir tātad šis vispārējais noteikums, ka tiek uh, pārtraukts šis uh, bankrota process. Tātad, ja nav šī iespēja veikt uh, bankrota procedūru, tad šai direktīvai vispār nav jēgas, tad ko mēs šeit darām? Uh, Tātad eh, mēs mēģinām taču panākt, lai eh, var pārstruktūrēt parādus. Es gribētu uzzināt, vai ēnu referentu uzskata, ka ir pietiekami nodrošināt, lai līgumi, kas ir pamatā, tiktu saglabāti, vai tomēr tad vajadzētu censties noslēgt jaunas līgumus. Un piektais punkts, pēdējais punkts, kur ir runa par um, sastāvu. Šai dalībvalstīm ir jāpieļauj uh, Um, sastādīta kreditoru klasifikācija. Uh, ja tādas tā kā uh, klases jābūt atšķirīgai uh, attieksmē pret dažādiem kreditoriem. Un tad vēl viens punkts, par to arī ir jārunā, par personīgo un profesionālo parādu jautājumiem, jo īpaši runājot par uzņēmējiem, ja mēs runājam par otro iespēju. Un komisija šeit piedāvā noteikumu, proti, ka vajadzētu vienot procedūru, bet tas man šķiet problemātiski. Es nevaru iedomāties, kāds varētu darboties. Es drīzāk iestātos par to, lai eh, šie te profesionālie un personīgie eh, kredit, eh, tātad parādnieku parādi tiktu skatīti atsevišķi šeit personīgos parādus nedrīkstētu piesaistīt kas uh, ir radušies uzņēmumu dēļ. Tagad par administratoriem būtu labi, manuprāt, ja Eiropas Savienība eh, noteiktu pamatkritērijus uh, attiecībā uz ētiskiem principiem. Un tad noslēgumā attiecībā uz datu ievākšanu, tur man jāsaka, ka, lai šeit varētu pārbaudīt direktīvas uh, ieviešanu, ir uh, jāzina, cik ilgi uzņēmumam vajag, lai uh, pabeigtu bankrota procedūru, maksātnespējas procedūru. Un tad arī ir jāzina, kādu darbu ir veikuši administrātori. Tas viss uh, būtu jāiekļauj informācijā tīmekļa vietnā, un es domāju, ka tie būs tie punkti, kas mūsu ziņojumu un arī komisijas tekstu bagātinās. Paldies, pirmais ēnu referents no Eiropas tautas partijas ir Vanda Kandelēras kungs, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Gribēju pateikties ēnu referentiem par visiem pūliņiem un jāmin, ka patiešām uzņēmumi, kas bankrotē pēc tam, uh, ir viņiem ir uzspiesta tāda ļoti spēcīga sociāla stigma un ir grūti atgūties. Un e, Ģentes universitātes pētījums e, liecināja, ka 60% no uzņēmējiem, kas kādreiz ir pieteikuši bankrotu, pēc tam sastopas ar uzticības problēmām. Pateicoties jaunajai uh, maksāt nespējas vadlīnijai, daudziem uh, uzņēmiem Eiropā būs vienkāršāk uh, izmantot otro iespēju. Protams, ir arī jāatbalsta investori, uh, MVU pašnodarbinātiem individuāliem uzņēmumiem ir ļoti svarīgi arī saņemt šādu atbalstu. Ir jāizveido godīga sistēma, kas ir balstīta uz pagaidu restruktūrēšanu un glābšanu, nevis uh, lai šī uzņēma bankrutētu un pēc tam tiktu atjaunotu. Mums eh, Flandrijā ir arī īpaša organizācija, kas palīdz eh, uzņēmumiem grūtībās. Eh, jūs varat griezties tur, ja jūs vēlaties, piemēram, pieteikt bankrotu un vēlaties, lai procedūra būtu vienkāršāka, vēlaties uh, saņemt otro iespēju pēc bankrota vai pārstruktūrēt savu uzņēmumu lai mēs varētu labāk palīdzēt šiem uzņēmumiem. Mūsu uh, teksta versijā vajadzētu pirmām kārtām runāt arī par agrīnās brīdināšanas mehānismiem, un otrām kārtām ir jābūt iespējai griezties pie ekspertiem pēc padoma, ja esat nonākuši kāda uh, ķibelē. Uh, runājot par kompromisiem, noteikti ir jāsaprot, uh, ka dalību valstīs ir atšķirīga likumdošana, to vajadzētu harmonizēt, un es sev uzdodu jautājumu, ja, piemēram, mēs ātrāk varētu harmonizēt likumdošanu, eh, tas varētu situāciju uzlabot un atvieglot uzņēmumu dzīvi. Ir jāharmonizē tur, kur tas ir iespējams, lai būtu vairāk juridiskās noteiktības tieši uzņēmējiem, kas darbojas pārobežu eh, režīmā. Un, protams, ir jāparūpējas, lai šīs izmaiņas neradītu tādus nevēlamus efektus un blākus efektus, lai, piemēram, arī netiktu pazemināt latiņu tai uh, maksāt nespējas likumdošanai, kas darbojas pietiekami labi. Tekstā, protams, ir jābūt arī pareizajam līdzsvaram starp debitoriem un kreditoriem. MVU gadījumā tas ir īpaši aktuāli, referents to ir labi uzsvēris, un šai līdzsvaram ir jābūt uh, eh, atrodamam atrodamam eh, visos pantos, kur šis termins ir pieminēts, un, protams, mēs ar Kalvēšanu Bonkungu turpināsim strādāt roku rokā, lai sagatavotu labu kompromisu tekstu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, Tom! Tagad eh, sociāldemokrātu vārdā Bēres skundz kā referent lūdzu. Merci. Jā, paldies. Eh, Atvainojos Kozolīno kungu vārdā, kurš nevar ierasties Kā ekon mēs sniedzam atzinumu juridiskajai komitejai. Es domāju, ka ir svarīgi e, izstrādātajos kompromisos domāt par e, tiem nosacījumiem, kāda varētu būt pārstrukturizācijai, pārstrukturēšanai. Un jādomā arī par bankrottiesību harmonizāciju. Mēs bieži vien redzam, ka banku jomā ir tiešām šļa, šķēršļi, tas, ka ir dažādi bankrota režīmi, tas var radīt papildus šķēršļus. Tomēr es domāju, ka e, visas e, problēmas uh, šeit ir saistīts ar to, kā uh, ātrāk tikt uz priekšu, un uh, komisijas priekšlikums šeit ir vērtīgs, vai ar, vai ar to pietiks, to parādīs prakse, bet es domāju, ka no Eiropas parlamenta puses mums vajadzētu būt ļoti ambicioziem šajos jautājumos. Raugoties uz grozījumiem, uh, um, ko izniedza uh, Kocelīnī kungs un uh, cits sociāldemokrāta kolēģi, es gribēju uzsvērt galvenokārt šo te termiņu. Es domāju, ka viens no izaicinājumiem šajā likumdošanā ir nodrošināt, lai dalība valstīs uh, maksātnespējas procedūras uh, tiktu uh, Uh, īstenotas gan caurskatām, gan uh, pieļaujot diskusijas un uh, pārstruktūrēšanu, bet arī veidojot arbitrāžu, lai izvairītos no tā, ka tas viss ievelkas bezgalīgi, apdraudot gan darba ņēmējus, Eh, gan arī eh, mazos un vidējos uzņēmumus, kas bieži vien ir piegādātāji šiem uzņēmumiem. Un runājot par pārstruktūrēšanu, daudzi grozījumi, kas ir eh, iesniegt no S&D politiskās grupas, vērsīsies gan uz pārstruktūrēšanu, gan uz uh, citiem pasākumiem, kā uh, cesiju, piemēram, un uh, tas būtu jāņem vērā. Trešais elements - datu vākšana. Uh, Šeit ir eh, tiešām daudz informācijas nepieciešams, un eh, pēdējais punkts eh, ir jāsalāgo procedūru caurskatāmība un pasākumi, kas var veicināt labas sarunas un diskusijas. Tātad pirmā konfidenciālā fāze, tas varētu, būt palī, tas varētu palīdzēt, lai labos apstākļos varētu darbību atsākt. Es, protams, neminu visus aspektus, kas ir saistīts ar uh, Eh, konsultācijām ar darbņēmējiem, runājot par pārstruktūrēšanu. Es no nodarbinātības komitejas puses kā priekšsēdētāja eh, esmu ļoti rūpīgi pētījuši šos jautājumus un es aicinu arī mūsu eh, referentu pār, paskatīties, ko Aleksandro Serkas ir kā darbu veicis, runājot par procedūrām, kā salāgot likvidāciju, maksāt nespējas procedūru un konsultēšanos ar darbņēmējiem un kompromisus izstrādājot, varbūt varētu dažus elementus šeit arī iekļaut. Paldies! Ačmar. Lielas paldies, Bereses kundze no EKR Kējai, šoreiz otrā iespēja izteikties. Jā, paldies, Lūns kungs. Gribu atvainoties, ka nevarēju šodien ierasties, un es eh, nolasīšu viņa priekšlikumus, eh, viņa eh, paziņojumu. Tātad viņam nav priekšlikumu par, NRF, par, par kompromisu grozījumiem. Tātad šeit deputātiem ir viedokļi par savu valstu maksātnespējas režīmiem, um, bet šajā dokumentā vajadzētu labāko apkopot un radīt instrumentus un uh, stimulus, lai katra sistēma pēc iespējas efektīvāk un lētāk darbotos. Tas būtu jādara paturot prātā ļoti dažādās nacionālās tiesu un uh, juridiskās sistēmas. Uh, turklāt katrs vēsturēšanas gadījums ir atšķirīgs un tāpēc ir vajadzīga elastība. Uh, Tagad detalizētāk runājot, Lūnas kungs gribētu uzsvērt sakojušos punktus. Pirmkārt, vienota procedūra personīgajiem un profesionālajiem parādiem. Nevajadzētu to uzspiest dalību valstīm. Tā mums ir sarkanā līnija. Mēs piedāvājam 23. pānta pirmo punktu attiecīgi grozīt, un mēs atbalstīsim citus grozījumus, kas ies šajā virzienā. Otrkārt, uh, nevajadzētu obligāti uh, iecelt atbildīgo personu, un mēs to uh, gribētu um, nemainīt 5-3 punktu. Tātad, uh, un šāda prasība nav vienmēr uh, nepieciešama un nav vienmēr arī parādnieki interesēs, jo īpaši ir maz kreditoru iesaistīti. Treškārt, uh, uzņēmējiem ir svarīgi, lai būtu pieeja skaidrā informācijā, ja viņi nonāk uh, grūtībās, vai arī, ja viņi sāk, grib sākt uh, darbību no jauna. Un tāpēc mēs arī ievie, iesniedzām grozījumu par šo informāciju sniegšanu komisijai, lai varētu atvieglot. Es atvainojos, saka priekšstādātājs, uh, tūki saka, ka jūs pārāk ātri runājat, un tūks nevarēja precīzi iztūkot vai es varētu lūdzu lūgt eh, jūs runāt nedaudz lēnāk, varbūt atgriezties eh, kāds trīs teikumus eh, iepriekš, jo man, protams, interesē, ko Lūnskungs grib teikt. Second or the third point? Pie otrā vai pie trešā punkta? Pie otrā? Jā, pie otrā labāk, saka Šambonkungs. Tātad nevajadzētu obligāti iecelt administratoru. Mēs piekrītam komisijai, ka pieci, trīs uh, punkti ievadu mēs varētu atstāt nemainīt. Šāda prasība vienmēr nav vajadzīga, noderīga vai parādnieki interesēs, jo īpaši tādās vienkāršās lietās, kad ir maz kreditoru iesaistīt. Treškārt uzņēmējiem ir ļoti svarīgi, lai būtu pieeja skaidrai informācijai, ja viņi ir nonākuši grūtībās vai ja viņi grib atsākt darbību no jauna. Un par to mēs arī iesniedzām grozījumu, par to, ka dalībvalstīm šī informācija ir jāsniedz komisijai, lai atvieglotu tās darbu un atvieglot arī uh, administratīvo slogu, kad komisija apkopo šo informāciju visām dalībvalstīm. Lūnas kungs grib noslēgumā um, teikt, ka viņš ar um, mieru ir uh, strādāt uh, pie kompromisu grozījumiem jau sākot no rītdienas rīta. Jā, mēs vienkārši gribam ietaupīt laiku. Uh, bet es domāju, ka jūs varat arī apmainīties ar informāciju uz papīra. Ja Eh, vai kāds goja vārdā gribētu runāt? Viegas kungs, lūdzu. Jā, paldies, labdien. Es no Palomas Lopes eh, saņēmu viņas sakāmo eh, tikai divas vai trīs minūtes. Tas man aizņēmis, lai pievērstīšos, lai pievērstos vairākiem svarīgiem punktiem. Tātad es gribētu runāt par darba ņēmējiem. Uh, Eh, viņiem vajadzētu būt prioritātei šajā direktīvā, lai aizsargātu viņu tiesības un viņu finanses. To nedrīkst likt uh, vienā līmenī ar citiem, bet tam ir jābūt galvenajai prioritātei. Ir svarīgi, lai darba ņēmējiem nebūtu jāmaksā par uh, šīs restruktūrizācijas vai uh, bankrota izdevumiem, lai tie nebūtų jāsadz darba ņēmējiem pārstruktūrēšana um, tad, kad tā notiek, tad darba ņēmēju loma ir uh, izšķirīgi svarīga, jo viņi ir galvenie kreditori un galu galā uh, viņi ir uh, svarīgākais uzņēmuma resurss. Tātad uh, uh, tiek mēģināts pārstruktūrēt uh, Uh, uzņēmumu, tad tas ir jāmēģina dialogā ar darba ņēmējiem, un viņiem ir jābūt pārstāvētiem jebkurās struktūrās, kur tiek runāts par šiem jautājumiem. Viņiem ir jābūt arī balsošanas tiesībām, un jo īpaši viņiem ir jābūt pārstāvētiem kreditoru sapulcē. Svarīgi ir arī tas, ko teica Paloma Lopes, proti, ka darba ņēmējiem uh, Eh, ir jābūt galveniem tematam, jo viņi ir eh, galvenais uzņēmuma resurss, un tieši tāpēc viņu balss un viedoklis pārstruktūrēšanas procesā ir eh, vissvarīgākā. Tam ir jābūt galvenajam uzdevumam šajā visā procesā. Paldies, un tagad no zaļajiem Gīgolda kungs ir ēnu referents, bet jūs runāsiet viņa vārdā. Jā, paldies priekšstādātāji Gīgolda kunga vārdā, nolasīšu sekojošo paziņojumu. Mēs atbalstām galveno eh, direktīvas mērķi samazināt eh, šķēršļus pārobežu kapitāla plūsmai jo ir atšķirīgi ietver dalība valstīs. Tas ir svarīgs solis, lai veidotu vienotu standartus Eiropas Savienībā. Ir svarīgi uzsvērt, ka spēcīgāki bankrota ietvari um, varētu konsultēt parādnieku operācijas un uh, Tas ir ļoti svarīgs jautājums banku sektoram un darbam, ko veic mūsu komiteja Mēs gribētu pateikties referentam par paveikto darbu, o, o, papildinot komisijas priekšlikumu. Mēs atbalstam arī to, ka daudz no mūsu grozījumiem ir iekļauti kompromisu projektos, kas tika izdalīti, izsūtīti pagājušajā nedēļā, jo īpaši par agrīnās brīdināšanas sistēmas indikātoru stiprināšanu, kas var norādīt uz negatīvu attīstību, un otrkārt par eh, datu vākšanas sistēmu. Bet ir vesela virkne jautājumu, kas vēl nav atrisināti un kam ir jāpievēršas. Mums ir jābūt ambiciozākiem, aizsargājot darba ņēmēju tiesības eh, bankrata procedūrās un agrīnās pārstruktūrēšanās procedūrās. Un jānodrošina, ka ir pienācīgas procedūras izveidotas. Mums ir efektīvi jāgarantē darba ņēmēju tiesības uz uh, informāciju, konsultācijām, uh, Uh, un piekrišanas procedūru. Uh, darba ņēmējiem uh, vajadzētu tikt pilnībā isa, iesaistītiem. Darba ņēmēji varētu tikt piespiesti saglabāt bezdarbnieka status, un tas būtu um, nepieļaujams kā iejaukšanās viņu tiesībās. Uh, Runājot par harmonizācijas pasākumiem, eh, te nav tāda vispārīga pieeja eh, bankrota procedūrām dalību valstīs. Eh, tāpēc mēs uzskatām, ka ciešāk ir jāpapēta pārskata klauzula, kas ir iekļauta direktīvā. Mēs pilnībā atzīstam, ka uh, ir būtiski juridiski un praktiski izaicinājumi, tomēr ir ambiciozāk jārīkojas, lai ieliktu pamatu ilgtspējīgai dalību valstu maksātnespējas procedūru harmonizācijai, nodrošināt vispā, visaptvarošāku harmonizāciju ilgtermiņā, lai nodrošinātu labu kapitāla tirgus uh, uh, savienības funkcionēšanu. Paldies, un visbeidzot komisija. Andrēs Vandračeks, lūdzu, jūs gribat dažs vārds pateikt? Lielas paldies priekšsēdētāji, ļaujiet man ātri atsaukties gan uz pozitīviem, gan uz uh, tām bažām, kas tika paustas attiecībā uz komisijas iesniegto priekšlikumu. Man ir liels prieks, ka jūs atbalstāt uh, agrīnās brīdināšanas sistēmas, un mēs esam atvērti uh, to precizēšanai to nesam darījuši, jo ir dalībvalsts, kur tādu sistēmu nav, tāpēc mēs gribam to visu saglabāt ļoti elastīgu. Kas attiecas uz datu aizsardzību, datu uh, savākšanas atvainojas, mēs atbalstām uh, to, ka jūs uh, atbalstāt mūsu priekšlikumu arī uh, attiecībā uz uh, uh IP administratoru iecelšanu, Tātad tad, tad, um, tur varētu būt tas, um, problēmas šajos gadījumos, bet tad, uh, tagad par vienoto uh, vai atšķirīgo patērētāja, tātad profesionālo un uh, privāto parādu skatīšanu. Tātad visās dalībvalstīs izņemot vienu ir uh, patērētāja procedūras, uh, lai pārstruktūrētu privātos parādus. Un, uh, ne visās dalībvalstīs ir uh, biznesa parādu pārstruktūrēšanas sistēma, un tāpēc mēs uz to koncentrējāmies, lai varētu ietaupīt procedūras izmaksas. Kas attiecas uz uh, darbņēmēja aizsardzību? Tātad priekšlikums, ko mēs izteicām, mēs eh, pilnībā atbalstām darbiņēmēju iesaistīšanu, un šeit ir runa par konsultācijām un aizsardzību. Mērķis nebija nekad mainīt darbiņēmēju status, kāds eh, viņiem tagad ir ESAKI eh, e ietvaros. Tātad šis jautājums tiek risināts, bet tādējādi, ka darba ņēmēji saglabā visas savas tiesības, kādas viņiem ir uh, tagadējā statusa ietvaros arī attiecībā uz šo e, no jauna piedāvāto pārstruktūrēšanas mehānismu. Un visbeidzot, pēdējais punkts, e, ko jūs minējāt par elastību un šīs sistēmas vispārīgo struktūru, ir ļoti, ļoti sarežģīti e, saglabāt tās labākās lietas, jo sistēmas ir ļoti atšķirīgas dalībvalstīs. Tāpēc mēs esam centušies iekļaut šādas vispārīgas prasības ar lielām manevrēšanas iespējām dalībvalstīm. Um, Un tas ir zināms kompromiss starp elastību un kopīgiem standartiem, bet uh, ir ļoti sarežģīti kaut kā šīs sistēmas kombinēt, jo uh, sistēmas ir pilnīgi atšķirīgas. Eiropas Savienībā nav divu līdzīgu sistēmu. Pat paldies! Paldies! Un tagad referentkungs, vai jūs gribat kaut ko pateikt noslēgumā? Yes, uh, of course. Uh, Jā, protams, uh, rīt mums būs jāveic svarīgs darbs, būs labi jāstrādā, un es esmu ļoti uh, optimistisks, jo nedzirdēju neko, kas radītu milzu šķēršus mūsu kopīgam darbam. Es tam man pilnībā piekrītu. Ehm, tātad būtiskākais ir saglabāt eh, uzņēmumu, uzņēmumu pie, eh, paturēt to pie dzīvības, eh, lai viņš vienkārši nenogrimtu. Un Bēreses kundze Es arī uh, lielā mērā viņai piekrītu, viņa runāja par caurskatāmību, par to, ka jāizvairās no uh, nelīdzsvar situācijas un ir uh, jāņem vērā darbības pārtraukšana. Es domāju, ka tas noteikti ir jāņem vērā par datiem un visbeidzot es ar Aleksandro Serkas esmu draugos jau 30 gadus, viņš arī uh, strādā ļoti netālu no mana biroja, un es runāšu noteikti ar viņu um, lai, par šiem jautājumiem. Um, um, labi strādāt, un um, tiešām jūs, kundz, Bereša kundz, ideja ļoti labi parunāt ar viņu. Jā, ir ļoti labas idejas, uh, jāpraukās uz to, kas būs ar 23, bet, uh, jā, mums būs uh, ļoti laba uh, Eh, tehniska sadarbība, bet vispārīgi mēs atbalstām vairāk Eiropu nekā EKR, tur mums vienkārši ir viedokļa atšķirība un jāskatās, kā to šeit eh, pārvarēt. Viegas kungs, eh, paldies Urtas un kungam par labiem vārdiem, un viņš arī uzstāja Eh, kā Bereskunds un Viegaskungs, un tas man viss patīk, eh, proti eh, darba ņēmēju lomu. Protams, tas ir jāņem vērā, un es tātad esmu pro-eiropeiskāks, un tad, kad jūs runājat par harmonizāciju, varbūt mēs varam to ieteikt, bet ne tik tālu, lai panāktu tādu līdzsvaru On, on about... Bet runājot par darba ņēmējiem, vairākas lietas. Pirmkārt, es jau uh, biju ēnu referents, un parlaments šeit ir pieņēmis uh, zinām pozīciju, un mēs varam no tās iedvesmoties, jo uh, tur jau tika par to runāts. Otrakārt, es gribēju atgādināt, ka uh, Šeit mēs runājam galvenokārt par finanšu pārstruktūrēšanu un ir specifisks klauzuls par darba ņēmējiem, par viņu situāciju, par kreditoriem, piemēram, Spānijā tāda noteikuma. Tātad ir tādi ļoti specifiski e, noteikumi, jo viņi ir ļoti specifiski kreditori un tas ir jāņem vērā. Proti, ka e, jāiesaista viņi un es piekrītam, ko teica komisija, ka. Uh, nav jēgas eh, tagad atņemt kaut nedaudz eh, darbņēmējiem viņu tiesības. Nē, es arī pret to cīnīšos, ja tas uh, tiks mēģināts. Tātad runāsim par to, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu komisijas priekšlikumu, un es ceru, ka visi ēnu referenti man palīdzēs šajā procesā. Paldies! Tagad ir tieši 15 pāri 5. Eh, kā jūs arī prasījāt, vienkārši laika grafiks. Eh, mēs tagad skatām grozījumus. 8. novembrī vajadzētu būt balsojumam, 7. Eh, novembrī jūrī grozījuma iesniegšanas termiņš, 20. un 21. novembrī skatīšana jūrī un balsojums janvārī. Tagad beigsim un. Mums ir apmēram 25 minūtes līdz balsojumiem, tāpēc sēdi pārtraukšu. Paldies! Kam.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 Press the button, Brian. Bravo. Esther, I'm holding this here. Okay. Close. Beidzam balsot. Labi. Sākam ar Hokmāra kunga ziņojumu par Eiropas pusgadu. Pirms tam došu vārdu referentam. Paldies priekšsēdētāji. Mums bija ļoti labs darbs paveikts, apjomīgs darbs, lai nonāktu pie kompromisiem. Paldies visiem ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Problēma gan ir tāda, kā procedūra plašākā skatījumā. Šis principā ir vēl viena ziņojuma papildinājums, kur nodarbinātības komiteja sagatavo par citiem jautājumiem, kas īsti nav vērsts uz valstīm domātām rekomendācijām, lai īstenot ekonomikas politiku. Un tas rada problēmas mums tas nav jāskata šodien šeit. Es vienkārši aicinu sākt balsošanu, vienkārši vēlējos norādīt, ka šāda situācija rada nepieciešamību īpaši sagatavoties plenārsesijai. Tā vietā, lai ļoti komfortabli to visu darītu, realitātē šeit ir divi ziņojumi, viena daļa no tā ir eh, tāda, kur nav apsprieduši šī komiteja vispār ne es, ne N referenti, un tas atstās ietekmi uz politiku. Tas nav īpaši saistīts arī ar valstīm e, vērstiem ieteikumiem un ekonomikas politikā tādu. Un tā ir arī problēma, kur būtu jāatrisina nākotnē. Tā nav tā procedūra, kurai mēs varētu piekrist. Paldies referentam, piekrītu jūsu bažām Tieši tādēļ arī mēs uzstājam un cenšamies integrēt eh, Eiropas pusgadas ziņojumu formātu, jo mūs neapmierina līdzinējā sistēma, kas var radīt šādu potenciālu nesaskaņotību ar dokumentiem, kas tiek sagatavot atšķirīgās komitejās. Un ar vēl lielāku apņēmību mēs centīsimies uzlabot situāciju nākotnē. Balsojumu plenārsēdē. sēdē Katra komiteja, protams, ir suverēna savos lēmumos, bet politiski tas ir jāņem vērā. Un tad sākam. Kompromisā kurš par, pret, atturas, pieņemts. 73. grozījums, kurš par, pret, pārbaudām 73. sākam balsot.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 pret atturas noraidīts, kompromiss J par pret atturas pieņemts, kompromiss K par pret atturas pieņemts, kompromiss L par pret atturas pieņemts, kompromiss M par pret atturas pieņemts. 216. grozījums, kurš par pret, atturas, noraidīts. 220. par, pret, atturas, noraidīts. Ja vēlaties pārbaudīt, varam pārbaudīt, bet izskatījās pietiekami skaidri. Kompromiss N, kurš par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 407. par pret atturas noraidīts. Huh? No, okay. No, because there no, is no, a plus, no. but there no, is... no, no, no. Okay, yeah, makes. Yeah. So we have to go. To okay, ample do not vote. Tātad par ample grozījumiem mēs nebalsojam. Par Regiju. Regija 1. Trīsdesmit sestajā lapusē vismaz manā sarakstā pēc ampulu grozījumiem. Viņu atzinumam Regi 1 par, pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Regi 2. Tikai pēdējais teikums par pret atturas. Noraidīts. Regi 5 par pret atturas pieņemts. Regi 8 par pret pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Regija 9. punkts par pret atturas noraidīts. Regija 12. punkts par pret atturas noraidīts. Regija 14 par pret atturas noraidīts. Regija 15 par pret atturas noraidīts. Regija 17 par pret atturas noraidīts. Kompromiss AE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 pret atturas pieņemts. 45. grozījums par pret atturas noraidīts. 49. par pret atturas noraidīts. 52. par pret atturas noraidīts. Personāla balsojums par tekstu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot! Beidzam balsot. 33 par, 8 pret, 5 atturas. Apsveicam referentu un sarunvedēju komandu. Ejam tālāk. Vesela virkne sākotnēji iebildumu necelšanu lēmumu, par kuriem vienojās referenti un koordinātori ekonomikas komitejā, kas, manuprāt, ir ļoti pamatoti. Vispirms došu vārdu referentam, jo mēs balsosim par Langenkunga ziņojumu. Jā, es vēlētos pavisam īsi kaut ko pateikt par abiem IDD priekšlikumiem, deleģētajiem tiesību aktiem. Saturiski tur viss ir kārtībā, Bet tā kā sākotnēji maijā, jūnijā un pēc tam jūnijā, jūlijā, nu tad tikai 21. septembrī tomēr galīgi ieradās, mēs tad kopā ar priekšsēdētāju ierosinājām lūgt komisiju viņu pašu priekšlikumā īstenošanas termiņu likt uz 18. gada 1. oktobri. Mēs vēlamies ātri to apstiprināt, jo Tātad dalību valstīm 23. februārs palika termiņš, bet nozars pārstāvēm, klientiem īstenošana sāktos ar 18. gada 1. oktobri. Un mēs aicinām izteikt piekrišanu, jo atsevišķas dalību valstis nevar to īstenot ātrāk, respektīvi runa ir par firmām. Paldies! Pervanš Beres. Eh, Paldies, eh, SD grupa atbalsta uh, referenta priekšlikumu, bet gribēju arī pateikt, kādēļ mēs vēlamies ko tādu lūgt. Tā nav pirmā reize, kad strādājot pie deleģētajiem tiesību aktiem, uh, Uh, laiks, kas ir starp stāšanos spēkā un starp likumdošanas uh, stāšanos spēkā ir vismaz kādi seši mēneši. Un tādēļ mēs gribam, lai likumdošana stātos spēkā eh, citā datumā, un tas, ko dara komisija, ir patiešām eh, visai bēdīgi, un komisijas eh, atbildīgajiem ierādņiem nevajadzētu pieļaut šādas situācijas atkārtošanos, jo tad, kad Eiropas parlaments strādā pie kaut kā, un seši mēneši, nu, Tas nav iespējams, tā ir jaunā komisijas stratēģija, un tās nav labākais ceļš, ko izvēlēties. Paldies! Thank you. Uh... Jā, paldies. Neredzu, ka citi vēltos izteikties, tādēļ varam balsot. Vispirms blokā par Vispirms tātad par IDD attiecībā uz pa apdrošināšanas izplatītājiem. Runa ir par 2017. gada 21. septembra direktīvu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? Tālāk par pamatojumiem. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts? Apsvērums A par pret atturas pieņemts, apsvērums B par pret atturas pieņemts, pirmais grozījums par apsvērumu C, kurš par pret atturas pieņemts, un par tekstu kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 par, 3 pret, 2 atturas. Ejam tālāk. Otrs deleģētais akts. Tātad Sākotnējais teksts, pirmais un otrais punkts, kurš par pret atturas pieņemts. Pamatojumi blokā, kurš par pret atturas pieņemts. Apsvērums A par pret atturas pieņemts. Apsvērums B par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojam par tekstu kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par, 4 pret, 2 atturas. Apsveicam. Skaidrs signāls, manuprāt. Mums ir arī žēl, ka tas tā ir sanācis. Mums ir jārunā par to, kā nākotnē izvairīties no šādām situācijām, kad tiek atlikts. Un atlikts aiz aizvien tālāku laiku Mums no vienas puses vajadzētu izvairīties no tā, ka šāda situācija atkārtojas, bet no otras puses eh, es domāju, ka komisija ievēros parlamenta ieteikumus, kas nāk arī no referenta. Jo šoreiz lūgums atlikt bija ļoti pamatots, un to arī atbalsta komiteja. Tālāk, nākamais lēmums necelt iebildums par MIFID deleģēto regulu Markus Lūdzu. Paldies priekšsarētāji. Šeit es vēlētos tikai norādīt, ka ESMA savus tehniskos uh, norādījums jau ir vairāk kā pirms gada iesniegusi komisijai, un visu laiku tie ir gulējuši komisijā uz galda, un, ja neskait cīks redakcionāls labojums, nekas būtiski nav mainīts, un mēs tad vienojāmies pieņemt lēmumu priekšlaicīgi par iebildes necelšanu, bet tas ir nepieņemam, ka veselu gadu bijis vajadzīgs eh, gaidīt, ja nav būtiski iebildumi pret esma vadlīnijām. Komisija varēja jau daudz ātrāk to visu apstiprināt, tad mums nebūtu bijis nepieciešams šādā pātrinātā procedūrā to apstiprināt. Paldies! jā, izskatās pamatot iemeslu šeireiz arī ir. Balsojam blokā par pirmo un otro punktu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Par pamatojumiem, par, pret, atturas, pieņemts, apsvērums A, par, pret, atturas, pieņemts, apsvērums B, par, pret, atturas, pieņemts, apsvērums C, par, pret, atturas, pieņemts, apsvērums D, par, pret, atturas, pieņemts par tekstu kopumā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 par, 4 pret, 1 atturas. Pieņemts. Apsveicam. Un visbeidzot, pēdējais šāds lēmums, necelt iebildumus saistībā ar netiešiem tī, tīrvērtas um, pasākumiem. Nezinu, vēl Angēna kungs vēlas kaut sacīt. Jā, tas pats, ko Ferberkungs sacīja par savu ziņojumu. Tam visam bija jānotiek jau ātrāk. Tagad jau emir tiek pārskatīts, un ta, tagad nāk tikai deleģētais tiesību akts, un mums ir jāliek uzsvars uz to, lai uzlabotu uh, starpiestāžu līguma darbību turpmāk. Paldies! Skaidrs, ka tas ir par ilgu. Pirmais un otrais punkts. Kurš par? Pret, atturas pieņemts. Pamatojumi. Pirmais līdz devītais par, pret, atturas pieņemts. Apsvērums A par, pret, atturas pieņemts par visiem asariem blokā par, pret, atturas pieņemts. Par tekstu kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 41 par, 4 pret, 1 atturas pieņemts. Apsveicam. Ar to beidzam balsošanu un pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Jā, es laikam turpināšu vadīt. No problem. I will wait for Fine. Is this item now? Okay, so now we are uh, Yes. Uh, we move to point 13 of the... Nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināla tiesībās. Atzinums tas ir, kā jūs to zinat. Libe komiteja ir vadošā komiteja. Mūsu referente ir Eva Džolī. 69 grozījumi ir jāizskata un dodu vārdu referentei. Lūdzu, jums vārds. Four minutes. Thank you. Četras minūtes. Uh, so, I'm... Paldies. Gribēju pateikties ēnu referentiem, kas man palīdzēja šī atzinuma tapšanā, lai ar kriminālu likumu palīdzību cīnītos pret uh, naudas uh, atmazgāšanu. Pagājušā plenāra sesijā Strasbūrā mums bija ārkārtīgi ražīgs darba cēliens un mums izdevās tikt pie labiem kompromisiem. Papildus eh, izstrādātiem kompromisiem gribēju uzsvērt vairākus eh, jautājumus, kas noteikti būtu eh, arī jāmin šajā atzinumā. Ja runājam par šiem priekšgājēju noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tie ir arī prēdīgāt noziegumi ir, protams, jāsoda saskaņā ar dalību valstu krimināla tiesībām. Ir dalību valsts, kur šādu nodokļu noziegumu precedentu nav. Tie līdz ar to ir jāuzskata par predikātu noziegumiem, vienalga ar kādām sankcijām tie tiek sodīti. Runājot par uh, piektā pantā, otrajā punktā minētajām sankcijām, es piedāvāju maksimālo uh, cietumsodu pagarināt no četriem uz pieciem gadiem, jo šie ir ļoti nopietni pārkāpumi. Tāpat vajadzētu arī noteikt Eh, ma maksimālo, vismaz minimālo sodu trīs eh, gadu apmērā, runājot arī par pamudināšanu eh, šādu pārkāpumu veikšanai un par motivēšanu ir dalība valstis, kur ir mazākas uh, sankcijas, ja jūs esat nozieguma līdzinātājs vai esat palīdzējis tā veikšanā. Dalība valstis varētu noteikt vismaz minimālo standartu, un, protams, ja tās vēlas, tās var arī noteikt augstāku sodu. Ir e, jābūt arī papildus sankcijām, es uzskatu. Piemēram, liegums e, slēgt līgums ar valsts iestādēm, kā arī e, nedrīkstēšana piedalīties Eiropas fondu apguvē. Ja mēs runājam par vainu uh, pāsinošiem, stiprinošiem apstākļiem, uh, Ir jādomā, ka, piemēram, eh, tiek finansētas arī terorisma aktivitātes, tas noteikti ir vainu pastiprinošs apstākļis, un ja arī šeit ir iesaistītas politiski nozīmīgas personas, tas tāpat ir vainu pastiprinošs apstākļis. Mēs esam arī precizējuši eh, kompetences uzsākt kriminālu vajāšanu. Komisijas piedāvātajā tekstā tomēr eh, rodas juridiskas nenoteiktības. Uh, risks. Mēs tad varētu sastādīt tādu prioritāšu sarakstu, kādi faktori ir jāņem vērā. Pirmām kārtām teritorija, kur noziegums ir pastrādāts, otrkārt uh, noziedznieka tautība, trešām kārtām izcelsmes valsts un ceturtām kārtām, kur uh, šis cilvēks ir ticis aizturēts. Es piedāvāju Es piedāvāju arī uh, iespēju izmantot Eurojust pakalpojumus, ja tāda iespēja pastāv. Es gribēju pateikties kolēģiem un ceru arī rēķināties ar jūsu atbalstu kompromisu uh, balsojumā. Paldies! Paldies! Vai no ETP grupas kāds ir klāt? Tomas Mona šķiet nav zālē. Kāds varētu izteikties Tomas Mona vietā? Nē. Tagad Bajēkungs SD grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji kungs. Jāsaka, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mēs zinām, cik smags noziegums ir šo uh, nelegālo līdzekļu. Uh, legalizācija tādā veidā var atmazgāt vienkārši astronomiskas naudas summas un, protams, arī terorismu finansējumu tādā veidā var bieži vien paslēpt. Un mums ir jāsaprot, ka šī ir milzīga mēroga problēma. Mēs saprotam, ka komisijas priekšlikums uh, kas vēlas uzlabot arī dalībvalstu sadarbību, nosakot minimālos standārtus, definējot pārkāpumus un arī piespriežot attiecīgos sodus, eh, ir laba doma. Mēs uzskatām, ka šīs teksts ir eh, laba bāze turpmākajam darbam, un Evas Žolī priekšlikumu tekstu ievērojami uzlabot, tas īpaši attiecas arī uz pārkāpumu, uz šo fiskālo pārkāpumu definīcijas paplašināšanu, un kas ir jāuzskata arī par kriminālu pārkāpumu, trīs um, gadi palīgiem un uh, pieci gadi arī pārkāpējiem. Mēs uzskatām, tas ir atbilstoši cietumsots. Ja mēs runājam par šo legalizāciju, nu, nevienmēr tā tiek attiecīgi sodīta, un ja mēs runājam par līdzzināšanu, eh, mudināšanu, nu, varbūt, ka uz to varētu arī attiecināt tādu pašu cietumsodu kā uz noziedzniekiem, pārkāpējiem. Uh, Un ja mēs runājam arī par uh, juridiskām personām, arī tās varētu sodīt par šādiem pārkāpumiem, ne tikai juridisks personas. Mēs uzskatām ir ļoti labi, ka tiek strādāts pie šit š, tik svarīga jautājuma, un uh, arī šī konstruktīvā gaisotne bija ļoti jūtama pēdējā referents sēdē. Paldies! Lukas kungs uh, pārstāv Foksa kungu. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Fauksa kungs atvainojas, ka nevarēja pierasties un lūdzu, lai es nolasu to, kas viņam ir sakāms. Un to tagad arī darīšu. Pirmām kārtām Fauksa kungs saka paldies priekšsēdētājiem esmu iesniedzis uh, grozījumus, lai varētu domāt par proporcionālu pieeju un lai dalību valstis, ja tās vēlēsies būt ambiciozāks, to varētu darīt. Bet uh, ir arī citas grupas, kas vienkārši ir uh, iesniegušas tādus pašus grozījumus un vēlas, lai Eiropas Savienība ietu tālāk nekā vajadzīgs, neveicot arī attiecīgu ietekmes izvērtējumu. Mana grupa ir piesardzīgi noskaņot, domājot par priekšlikumu aptvērumu paplašināšanu samazināšanu. Ir vairāk grozījumu, kurus mana grupa neatbalstīs, jo nodokļu jautājumi joprojām ir dalību valstu kompetencija, tādēļ š, tiem šajā tekstā nekas nav uh, meklējums. Un ja akcionāru šī sadaļa tiek uh, samazināta līdz 25%, tas īsti nav pamatot un loģiski. Un grozījumos, grozījumiem nav nekādas, nu, tādas praktiskas papildvērtības tiek runāts arī par minimālo krimināla soda noteikšanu. ES mēs parasti esam skeptiski noskaņoti pēc krimināla tiesību harmonizāciju, bet e, es esmu gatavs pārskatīt savas pozīcijas tad, kad iepazīšos ar grozījumiem. Uh, Tas bija tas, ko vēlējās pateikt Ešlijs Foks, un es gribēju pateikt, ka eh, ne visur esmu vienisprātis ar Foksa kungu, jo uzskatu, ka 25% eh, likmes samazināšana ir svarīga, tāpat ir iespējama, un es uzskatu, ka trauksmes cēlāju aizsardzība katrā ziņā ir uh, uh, jāuztver kā nopietnas pienākums arī Eiropas parlamentam, bet ir jāuzsver, ka šie cilvēki tad nedrīkst celt trauksmi un atklāt konfidenciālu informāciju, lai iedzīvotos. Ja šāds princips būs ievērots, tad, protams, mums noteikti ir vērts šādus cilvēkus aizstāvēt. Paldies! Paldies! Tad, kad mēs diskutējām par nelegālo līdzekļu legalizāciju, arī trauksmes cēlājiem, mēs esam uzzinājuši briesmīgas ziņas, ka Dafne Karjana Galicija, žurnāliste no Maltas, kas ļoti daudz eh, izdarīja kopīgi ar citiem žurnālistiem, lai varētu veikt izmeklēšanu vairākos pārkāpumos. Arī Panamas dokumentu gadījumos ir nogalināta eksplozija, ir bijis sprādziens Maltā. Tas ir briesmīgi, briesmīgas un ārkārtīgi bēdīgas ziņas. Mēs, protams, paužam savu līdzjūtību viņai un uh, viņas radiniekiem, kā arī nosodām šādus briesmīgus soļus. No nu, Aldes neviena nav klāt. Eva, eh, jūs pati runāsiet zaļo vārdā. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Sākumā jānoslēdz debatas, un tad atkal var uzstāties atzinuma autori. Citas politiskās grupas nav pārstāvētas. Tad došu vārdu komisijas pārstāvim Bluzmankungs. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji pirmām kārtām. Jā, šīs ir ļoti bēdīgas ziņas. Es gribēju žurnālistas ģimenei paust līdzjūtību arī no savas puses. Komisija arī strādā pie trauksmes cēlāju aizsardzības, bet eh, to varbūt vajadzētu izskatīt tādā horizontālā plāksnē, nevis tikai runājot par finanšu noziegumiem. Un, ja mēs runājam par antinaudas uh, atmazgāšanas likumdošanu. Uh, tas ir ietvars, par ko tiek runāts tagad arī trilogos, uh, un Kā jau mēs runājām, šeit ir runa tieši par kriminālu likumu, kriminālu kodeksu un attiecīgām sankcijām. Mēs ļoti augstu vērtējam pausto atbalstu un viens no galvenajiem principiem ir tāds, ka aptvērumam ir jābūt pietiekam plašam, lai šajā uh, priekšlikumā varētu iekļaut pietiekami plašu uh, noziegumu spektru. Kā teica Žalī kundze, te ir iekļaut arī nodo, noziegumu nodokļu jomā. Ja tiek runāts par sankciju piemērošanas paplišināšanu, cietumsodu, papildus sankcijas, kas attieksies arī uz uh, fiziskām personām. Tas ir ļoti labs priekšlikums, jādomā, protams, arī par sadarbību tieslietu jomā, eh, ja eh, noziegumi ir bijuši ar pārobežu raksturu. Eh, es zinu, ko jūs balsojat 6. novembrī. Mēs ceram, ka institūcija diskusijas varēs sākties jau drīz pēc tam. Paldies! Paldies! Tagad vārds Evai Žalī noslēgumam. Paldies, kolēģi! Paldies par visiem komentāriem! Es domāju, ka pēdējā ēnu referentu sēde notiks nākamnedēļ Strasbūrā, lai mēs varētu uzklausīt kolēģu viedokļus. Pēdējā sēdē bija tāda liela vienprātība. Un mēs runājām, ka e, krāpniecība nodokļu jomā ir jāuzskata par šo predikatīvo noziegumu. Uh, Un mēs esam tik daudz runājuši par nelegālo līdzekļu legalizāciju, un uh, pirms tam uh, krāpšanās nodokļu jomā netika uzskatīta par predikatīvo noziegumu. Mums jau ir arī anti mm, līdzekļu uh, legalizācijas likumdošana, un mēs paši bijām Maltā arī uh, Eh, faktu apkopošanas misijā, un šīs žurnālistes slepkavība pierāda, cik svarīgi ir eh, šāda likumdošana, kad jāvērš pret naudas atmazgāšanu, un uh, normas ir jāievieš pēc iespējas ātrāk, tāpat kā vismaz kaut kādas minimālās sankcijas, lai uh, noziedznieki tiktu sodīti, un sankcijām ir jābūt pat augstākām jo e, īstenībā tas ļauj tādu uh, nelikumīgu naudas plūsmu, vienalga, kādā noziedzīgā veidā līdzekļi ir tikuši iegūti, teroristi tos izmanto arī bieži. Tādēļ arī ir jābūt labai spēcīgai likumdošanai ar sankcijām un ar nepacietību gaidu nākamo tikšanos ar, ar referentiem. Paldies! Paldies! Groz Mēs balsosim komitejā 6. novembrī. Libe atbildīgā komiteja balsos 20. novembrī. Tad sēdi varam beigt. Nākamā notiks 19. oktobrī no 9 līdz 12.30. Paldies!